was een trein aan het bouwen tussen eh, Groningen en Leer. Es eh, cēlu vilcienu trasi starp Groningen un Leien. Labrīt, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. Turpinām vakardien uzsākto sēdi. Vispirms koordinātoru lēmumu no vakardienas vakara sēdes kopijas jums ir izdalīts. Ja nav iebildumu, līdz šodienas pusdienlaikam, tās uzskatīsim par pieņemtiem. Bet te jau ir pirmā iebilda. Īsmēls Ertugs. Labrīt, darbie kolēģi. Paldies priekšsēdē. Mums protokolu izdalīja. Attiecībā uz 8. darba kārtības punktu. Tur ir runa par tā dēvēto tran rezolūciju par transporta sociālo pakotni. Vakar mums bija padziļinātu debatu par, debatu par to, vai tas ir nepieciešams vai nav. Tad bija vairākuma lēmums to noraidīt šo ierosinājumu. Bet es nepiekrītu. Tādēļ es lūdzu iekļaut šo jautājumu nākamā sanāksmē novembrī darbkārtībā. Par to mēs vakar vienojamies, tad daram tā. Vai vēl kāds lūgums? Jā, priekš sevi. pavisam īsi dzirdēju, ka lēmums par delegācijas ierosinājumiem, īpaši mani ierosinājumu attiecībā uz Aragonu, kuru, kurus atbalstīja mana politiskā grupa, vakar tika noraidīti. Ar argumentu, ka mēs taču jau viesojāmies Sargosā. Nu jā, bet toreiz tas notika pēc Eiropas komisijas ielūguma, nevis eh, kā šīs komitejas izbraukums sanāksim. Tādēļ es lūdzu no jauna pārdomāt šo lēmumu. Transporta komiteja vēl nekad nav bijusi ar savu programmu Aragonas reģionā. Vai to daram nākamgad vai aiznākamgad? nav svarīgi. Bet eh, ar šo argumentu, ka mēs tur jau esam viesojušies, to nevaram noraidīt, jo tā nav taisnība. Vakar mums bija jāpieņem kompromis, bija vairāki priekšlikumi, mēs varējām uz desmit, desmit ekskursijas veikt, bet nu tad vienojāmies par piecām, nebija tik viegli, bet eh, nu mēs beigās pēc sarunām vienojāmies par šām piecām. Roberts, paldies priekšsēd. Atgriezīšos pie procedurāla jautājuma ir noteikums, ka ir nepieciešams plašs vairākums koordinatoru sanāksmē. Un tieši tādēļ Ismails Ertuks iebildi, jo nebija plašs vairākums. Vai komiteja nebūtu gatava koordinatoriem piešķirt uh, pilnvars, uh, ko nozīmē plašs vairākums nākamajiem uh, šādiem gadījumiem? Es priecājos, priecātos, ja komiteja koordinatoriem piešķirt šāds pilnvars. Uh, uh, interpretē to, ko nozīmē plašs vairākums. Labi, labi sapratām, parasti tas tā ir, bet ja šie lēmumi ir neskaidri, e, tad um, nevar zināt. Robert, lūdzu, klausies tagad. Es sniegšu atbildu uz tavu jautājumu. Parasti tā ir. Bet, ja ir strīdi par lēmumu, tad ir e, jāņem vērā, ka koordinatori parasti ieteikumus e, pauž un demokrātiskos lēmumus strīdīgos jautājumos to, tomēr pieņem komiteja kopumā, nu tādēļ tad arī mēs atlikām šo jautājumu uz novembri. Tāda bija situācija. Parasti, protams, jā, koordinatoram uzticam, es pirmo reizi piedzīvoju šādu situāciju, bet nu gadās tā arī. Šo pēcpusdienu Džekija un Īsmai lūdzu klausieties manī, tas ir svarīgi. Šopēcpusdien būs sanāksme ar nacionāliem parlamentiem. 35 deputāti no dažādiem parlamentiem ieradīsies, ne visi būs pārstāvēti, bet es lūgtu, ka arī mēs būtu daudzskatlīgi pārstāvēti, mēs netiksimies šeit, jo zālē nav pietiekoši liela, bet eh, zālē 4,2 Jan ēkā. Eh, Ar runu tekstiem būs tā, deputāti, Nacionāla parlamenta deputāti ierodas pie mums šeit tikai reizi gadā, un divi no Nacionāla parlamenta un viens no mūsu parlamenta runās tādā secībā. Runāšanas laiks katram būs diezgan īs. Eh, kolēģi tā gan nevarēs. Lūdzu, Ismail. Lūdzu. Tas ir svarīgi. Mēs varam runāšanas laiku saīsināt, bet nacionālās parlamentos viņi nav raduši tikai minūti runāt, tādēļ piešķirsim viņiem divas minūtes. Mēs esam pieraduši pie tā izteikties īsāk, eh, nu vienkārši dot iespēju reiz gadā, ja viņi pie mums ierodas, eh, viņam mazliet garāk parunāt. Paldies! Balsojumi. Vispirms vīzu pakete. Lūdzu, balsošanas kartītes eh, sagatavojiet. Mēs sākumā izmēģināsim. Lūdzu, esiet uzmanīgi, sākam balsot. Nu, liekas, ka viss ir kārtībā līdz šim bijis, viss labi. Sirsnīgi sveicu kolēģi. Nu, kā vienmēr mēs ilgi gaidījām, kamēr viņš varētu sākt. Nu, labi, tātad sāksim. Mēs sāksim ar tā saukto Turing vīza. Mutiskais grozījums jeb apceļošanas vīzes jautājums. Vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Nē, liekas, ka nē. Kas par? Pret. Apturas pieņemts. Grozījums 5 par. Tas atkrīt, paldies. Grozījums 6. Atsaukts. Nē, nav viss atsaukts, saka priekšsēdētājs. Sestais ir valodniecības jautājums, septītais atsaukts, mutiskais jautājums. Vai ir kāds pret to? Nē. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Devītais atsaukts, desmitais arī grozījums numur 11. Kas par? pret atturas pieņemts. Grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Grozījums 12 par pret atturas pieņemts. 13 atsaukts, 14 par pret atturas pieņemts. 15 ir atsaukts, 16 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur divi apsvērumos par pret atturas pieņemts. Grozījums numur trīs par pret atturas pieņemts. Četri par pret atturas noraidīts. Tagad elektroniskais balsojums. Sākam balsot, noslēdzošais balsojums, tātad sākam balsot. Vai visi ir eh, nobalsojuši 36 eh, par, 4 pret pieņemts? Sirsnīgi sveicu! Tagad nākamais balsojums ir vīzu kodeks. Kompromiss numur viens par pret atturas pieņemts. Kom 19. grozījums par pret atturas atturas noraidīts, grozījums 20 par, pret atturas noraidīts, grozījums numur 3 par, pret atturas pieņemts, grozījums 21. Atkrīt, grozījums numur 4 par, pret atturas pieņemts, 22 atsaukts, 23 kas par, pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts, 30 un 31 kopā par pret atturas pieņemts, 32 par pret atturas norādīts, 33 par pret atturas pieņemts, 34 par pret atturas pieņemts, 6 par pret atturas pieņemts 7 par pret atturas pieņemts 8 par pret atturas pieņemts 35 ir atsaukts kompromis numur 2 par pret atturas pieņemts 38 par pret atturas pieņemts 9 un 39 par, pret atturas pieņemts, 40 par, pret atturas pieņemts, 41 par, pret atturas pieņemts, 42 par, pret atturas pieņemts, 10 par, pret atturas pieņemts, 43 par, pret atturas pieņemts, 11 par, pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums. Vai ir kāds, kas iebilst? Nē. Balsosim, kas par? Pret atturas pieņemts. 12 atkrīt, 13 par. Pret atturas noraidīts. 15 par. Pret atturas noraidīts, 16 par, pret atturas pieņemts, 17 par, pret atturas noraidīts. Noslēdzošais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār, 2 pret 2 atturējās, pieņemts, vēlreiz Sirsnīgi sveicu! Jetzt kommen Nākamais ir Mēja Kilinena ziņojums par situāciju vidusjūrā. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Grozījums 4 par pret atturas norādīts. Grozījums 5 par pret atturas norādīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par. Eh, tas bija grozījums 9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 atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 35 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Grozījums 48 par pret atturas pārbaudīsim. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 eh, pār 24 pret 1 atturējies noraidīts. Kompromiss numur 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas noraidīts. 66 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 10 par pret atturas pieņemts. Grozījums 80 par pret atturas pārbaudīsim. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 14 pret pieņemts. Grozījums 79 par pret atturas pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt? 79. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 21 pret pieņemts.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 atturas noraidīts. 97 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. Grozījums 88 par pret atturas pieņemts. 100 par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, simts, simtais grozījums. Sākam balsot. Paula, simtais grozījums. Par. Saka priekšstādājs. Ak tā, viņš saka, jā. Beidzam balsot. 24 par 19 pret, viens atturējis pieņemts. 58. grozījums. Par. Pret. Atturas norādīts. Nu, tas tiešām bija skaidrs. <clears throat> Jūs gribat pārbaudīt? Tas bija joks, ja jūs tiešām gribat pārbaudīt. Nu, labi. Tas nebija joks. 14. kompromiss par pret atturas. Nu, da, maz, mazi balsoja. Tātad 14. grozījums. Eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromis 15 par pret atturas pieņemts. 104. grozījums par pret atturas. To pārbaudīsim. Pal, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par 18 pret pieņemts. Tagad noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Viens nav nobalsojis. 34 pār 9 pret, neviens nav atturējies, sirsnīgs veids. Ja äh, um 10 vor kommt Wir machen eine kurze Unterbrechung. Tagad īsts pārtraukums, jo mēs esam ātrāk nobalsojuši nekā mēs domājam. Un tādēļ, ka ilgspējīgo mobilitāti esam uh, uh, atlikuši uz citu balsojumu, nu tad bez 15 turpināsim.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 Ja, wir machen dann mit unserer Sitzung weiter. Turpinam sanāksmi. Sirsnīgi sveic Pēteru Balāžu. Mums labi zināms, ka ilga laika koordinators Parīzes Bratislavas koridoram un tagad viņš ir koordinators Ziemejūras un Vidjūras koridoram. Viņš prezentēs savu darbu plānu katram Eiropas koordinatoram 35 minūtes ir prezentācijai un jautājumiem atbildēm atvēlēts. Koordinators pats, tagad Pēters Valāšs uzstāsies desmit minūtes, pēc tam mums būs jautājumu atbilžu laiks. Darba plāni jau pagājuši nedēļu e-pastā izsūtīt un arī ir izlikt sēžu zālē. Pēter Balāžs, dod jums vārdu. Paldies. Paldies, dāmas un kungi man vajadzēja um, līdz um, māja beigām atskaitīties transporta komitejai, bet Briseles lidosta nevarēja pieņemt lidmašīnas. Tas ir tikai viens piemērs uh, problēmām transporta jomā. Es sēdēju kaut kur, kādā lidostā un diemžēl nevarēju ierasties. Bet man ir prieks, ka šodien varu jums atskaitīties par paveikto. Uh, kopš pagājušā uh, gada, kad tiku ievēlēts par koordinātoru e, Ziemeļjūras, Vidusjūras e, koridora veidošanai. Tas ir viens no galvenajiem savienojumiem no ziemeļiem uz dienvidiem Eiropā. Šis koridors tiecas no Glāzgovas, Edinburgas un Belfāstas ziemeļos, Korkas, Īrijā uz Parīzi, Lilli, Mārseļu, kur tas noslēdz. Ar uh, vairākiem sānu pieslēgumiem, ieskaitot, kā jūs jau varbūt uh, zinat, uh, šajā uh, multimodālajā koridorā tur ir iekšzemes ūdensceļi, jūras ostas, sauruļvadi, tilti, uh, eh, lidostas, autoceļi, dzelzceļš, viss, kas ir saistīts ar pasažieru un kravu pārvadājumiem. Uh, mēs esam izveidojuši lielu jaudas multimodālos transporta savienojumu šajā koridorā. Šis koridors, Ziemeļjūras, Vidusjūras koridors, veidot 40% no visiem Eiropas Savienības iekšzemes ūdens ceļiem. 44% Eiropas Savienības ostu ir šajā koridorā, Tur ir uh, lielas jūras ostas šajā blīvi apdzīvotajā teritorijā un 56% no visām Eiropas Savienības uh, kravu lidostām. Trīs uh, vadošās Eiropas lidostas un desmit lielākās Eiropas Savienības jūras ostas. Un šajā koridorā ir arī vairākas kabatāžas ostas. Eh, ir vairāk tādi kritiskie jautājumi, piemēram, pārobežu savienojumu, eh, piemēram, eh, Sēnu, Genta, Nizens kanāls, šis šī šaurā vieta Briseles, Luksemburgas dzelzceļa as, tāpat ostu un sauzemes savienoju starptautiskie um, šie savienojumi, kā arī iekšzemes ūdens eh, transporta mēzluvietas. Šī sadarbspēja, savienošanas spēja ir pats svarīgākais šajā koridorā. Šajā koridorā ir uh, eh, ātrgaitas dzelzceļa savienojums starp Beļģiju, Franciju, Luksemburgu vai Briselu, Lilu, Parīzi, piemēram, šajos maršrutos. Kopš pagājušā gada Mēs strādājam pie šī koridora, un man ir bijušas 30 misijas uz sešām dalību valstīm - Īrija, apvienotā karalista, Beneluksa valstis, Francija. Un var teikt, ka paralēli dialogiem ar ministriem, um, valsts iestāžu vadītājiem, deputātiem, uzņēmumiem, uh, Eh, man ir izdevies pašam izmēģināt eh, visus transporta veidus dažādos reģionos, apmeklējot Alberta kanālu un upes, kā arī navigējot ar kuģi no Gentas nu uz Turnūzu un Delaku. Un esmu izmantojis arī ātrgaitas vilcienus Francijā, apvienotajā karalistē. Mēs eh, esam apmeklējuši arī sēnas. Uh, um, šo uh, trasi Pārīze. Uh, Lūdzu, un es esmu izmantojis arī helikopteru savos ceļojumos, apmeklējot iekšzemes ūdens ceļus, kas ļoti skaisti izskatās uh, no gaisa raugoties. Esmu uh, jums arī ap apspriešana iesniedzis darba plānu, kā jau Kramerkungs eh, norādīja, jūs varat to atrast internetā, un šodien esam sagatavojuši arī uh, to papīru formātā, tur ir arī ilustrācijas, un tur atradīsies arī datus un informāciju par šo koridoru. Um, tātad bija pirmais um, konkurss uz Eiropas Savienības finansējumu, tas bija kā tāds pagrieziena punkts. Pirmajā gadā uh, mēs veidojām šo darba plānu, un tas ir galvenais pagājušā gada darba augurs. Un mēs tiešām saņēmām ļoti labu loģistikas atbalstu, kā arī daudz informācijas no Eiropas komisijas. Um, tieši kontaktējoties ar transporta ministru padomi, gan individuāli, gan arī piedaloties neformālajā padomas sēdē Milānā pagājušajā gadā, kā arī uzturējām individuālus kontaktus ar atsevišķiem Eiropas parlamenta deputātiem. Es domāju, ka citi koordinātori jau jums ir pastāstījuši par koridora fóruma organizāciju, eh, no kuras arī esam saņēmuši lielu atbalstu. Tā ir tāda ļoti dinamiska un elastīga tikšanās platforma pagājušajā Tātad aprīlī uh, bija pirmā fóruma sanāksme ar dalību valsts pārstāvjiem, tālāk otrajā rādā jūnijā mēs pievienojām arī dzelzceļa infrastruktūras un iekšzemes ūdensceļu un ostu pārvaldniekus. Otrajā raundā uz oktobri esmu aicinājis reģionu pārstāvjus, kā arī autoceļu un lidostu pārvaldniekus. Un tad decembrī bija tiešām tāds ļoti paplašināts sastāvs paralēli koridoru fóruma plenāra sanāksmei mēs konstatējām, ka mūsu koridors balstās galvenokārt uz ūdens ceļiem. Iekšzemes ūdens ceļi, jūras ostas, kabatāžas savienojumi. Kopā ar dalību valstīm mēs esam izveidojuši tā saucamo ūdens transporta darba grupu. Līdz šim ir bijušas trīs šīs grupas sanāksmes, pēdējā notika pirms pāris nedēļām. Un es vaicāju dalībniekiem, vai mums vajadzētu saglabāt šo darba grupu, un viņi bija ļoti pozitīvi par šīs darba grupas tālāko darbu. Pēc nepieciešamības pievienojot arī citus transporta veidus, eh, bet kā es teicu, šis Ziemeļjūras eh, vidusjūras koridors ir lielā mērā saistīts ar ūdens ceļiem. Noslēdzot eh, savu uzrunu, gribētu pastāstīt par 2014. Eh, gada rezultātiem. 1,6 miljārdu eiro tika asignēti šī koridora izveidēji. 65 pieteikumi tika iesniegti, eh, pie, kur tik kopumā tika prasīti 3,5 miljārdi eiro. 15 eh, projektu pieteikumus mēs nerekomendējām, balstoties uz dažādu ekspertu grupu secinājumiem, jo tie neatbild kritērijiem. 40 mm, eh, projekti palika, no tiem 34 ir tie, ko izvēlējās eh, konkursu komiteja un konkursu komisija, eh, jo tie atbild augstākajiem standartiem. No šiem 34 Tātad kopējā projekta izmaksa summa ir 4,6 eh, miljārdi eiro. Mūsu ieguldījums ir visai liels. Šajos 4,6 miljārdos lielākā daļa finansējumu, kas teicu, aizgāja tieši ūdens transportām, apmēram 80%. Mums ir viens lielais projekts, Sēnes skalds projekts. Tagad mēs eh, gatavojam jauno uh, konkursu kārtu un ērtēmēs, e kā arī jūras uh, un autoceļu savienojumus, lai palielinātu e, iespēju savienojumu starp dalību valstīm veidot un nodrošināt šo Eiropas pievienoto vērtību. Paldies, bet esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, Balaškungs, par to, ka ievērojāt atvēlēto stāšanās laiku. Nu tad sāksim jautājumu atbilžu laiku. Sāks Ines Ejala Sendere. Si, um... Gracias, uh, eh, president. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī Balāškungam par šo ziņojumu un informāciju, ko esat mums sagatavojis par šo ļoti svarīgo koridoru. Kā jau jūs pareizi norādījāt, šajā koridorā dominē tieši ūdens ceļi. Godīgi sakot, Kad dzirdēju par pirmo uh, projektu konkursu kārtu, es biju pārsteigta redzēju, ka viens uh, projekts ņem vislielāko um, daļu finansējumu. Tas tātad ir sens, um, šis projekts, tas ir 21. gadsimta projekts. Tas patiešām ir iespaidīgi. Un eh, Rikē kunga mm, pakotnē arī tas bija, un tādēļ arī tik daudz jautājumu. Kopumā mēs eh, runājam par 1,6 miljardiem eiro šajā pirmajā kārtā, kas būs eh, domāt priekšspētēji un 40% ir finansējuma griezti, bet es gribētu zināt, kur mēs patreiz atrodamies, kāda ir situācija ar eh, šo kanālu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 jūs strādājat ar šo ļoti svarīgo koridoru. E, es šo jautājumu esmu uzdevis e, vairākiem citiem koordinatoriem, un mums ir bijušas, teiksim, šīs kopīgās sanāksmes arī ar citu koridoru koordinatoriem, bet e, šis ir ļoti svarīgs koridors, Un, bet tajā pat laikā es domāju, ka ļoti svarīgi veikt kopīgu analīzi par tām teritorijām, ko šķērso šīs koridors un arī um, Baltijas uh, jūras uh, dienvidu uh, koridors. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Danke sehr. Paldies. Klūna skundze. Okay, good. Thank you very much. Thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji un paldies Balāčkungam par prezentāciju. Es biju pārsteigta, ka 40% no Eiropas Savienības ostām ir šajā koridorā. Tas ir iespējīgi. priekšfinansējums ir asignēts un uh, jūs uh, norādījāt, ka tika izvēlēti tie projekti, kas dos visefektīvāko atdevi no investīcijām tieši no Eiropas iedokļa. Es uh, dzīvoju Korkas īrijas pusē un es ļoti ceru, ka man vecāki saņem šo finansējumu. Uh, es domāju, pastarpināti kā dzīvojošajā teritorijā, bet es gribēju vaicāt, kādā uh, stāvoklī ir tie projekti, kam tik piešķirts finansējums, cik liela ir viņa spēja realizēt to, kas ir iecerēts, un kā jums šķiet, kāda būs nākamā kārta. Uh, vai jūs atbalstīsiet līdzīgs projekts kā pirmajā kārtā, vai arī pieeja būs savādāka. Paldies! Tālāk Pīters Lundgrēns. Eh, tak för ordet. Jag vill också anknyta lite till... Paldies! Es arī gribētu eh, vaicāt par šiem dažādajiem koridoriem. Piemēram, ir koridors, kas noslēdzas Polijā Silēzijā. Un, ja mēs paraugāmies uz šo koridoru un, piemēram, uztedas ostu Baltijas jūrā, tad tai ir spēja uzņemt um, dzelzceļa kravas, liela uh, apjoma dzelzceļa kravas. Un varbūt mēs varētu tiešām izmantot uh, vairāk uh, dzelzceļa koridors dzelzceļa savienojumus. Varbūt ir vērts investēt m, mm, tiešām vairāk dzelzceļa līniju mm, pilnveidošanā, tādējādi atvieglojot mm, spiedienu uz ostām. Mums vajadzētu padomāt par jau esošo koridoru efektīvāku izmantošanu un to pagarināšanu. Paldies! Danke sehr. Ich habe auch noch. Paldies. Arī pats gribu uzdot divus kritiskus jautājumus, pirms došu jums vārdu atbildēt. Jau 30 gadus piedzīvoju to, ka sapņojam par ūdens ceļu paplašināšanu, ka ļoti daudz transporta notiks pa ūdens ceļiem, bet realitāte ir tāda, ka pēdējo 20 gadu laikā uh, šī sadaļa Eiropā no 20 līdz 8% ir samazinājusies, lai arī mēs daudz esam investējuši projektos. Vācijā, piemēram, ir Reinas, Mainas, Mainas, Donavas kanāls toreizējais. Uh, satiksmes ministrs teica, ka tā ir lielākā muļķība pēc Bābeles torņa būvniecības, un ja mēs šo mm, brīdi sasniegtu 10% izmantošanu, tad tas būtu lieliski Daudz citu projektu ir zinām. Protams, ka es kā zaļais esmu priekš, e, jo kuģniecība, jo upju kuģnocība. Tādēļ mans jautājums, e, ja šie kritiskie jautājumi tiek uzdoti, vai ir kāds projekts, par kur jūs varētu teikt pēdējo 30 gadu laikā šeit, ir uzlabojums izdarīts un transports, tad arī ir uh, ūdens ceļu pieaudzis. Vai var vienu pozitīvu projektu nosaukt, vai arī nu, uh, tādu noteikti reklāmas pasākumu, vai vispār cits pasākumi ir um, veikti, lai mainītu situāciju. Es varu nosaukt um, projektus, kas skar um, dzelzceļu vai um, autoceļu, bet ūdens ceļu um, jomā man tādu, um, uh, piemēram, pietrūkst. Uh, daudz varētu transportēt ūdeni saviem, jo, ja tas nenotiek, tad daudz naudas zaudē, un uh, citos sektoros mēs varētu veiksmīgāk strādāt. Un vēl, tagad jums vārds. Thank you very much for the question. Lielas paldies par jautājumiem. Tātad Seneskā. Tas ir viens no lielajiem projektiem. Tas ir to virza, Francija un uh, Valonijas uh, valdība kopā ar uh, Flāmu daļas valdību. Un dažreiz mums ir dilēma ar to, ka dalība valstis apvieno vairākus projektus zem viena kupola, bet teiksim, mēs esam tie, kam ir jāredz šo projektu kopējā ietekme. Bet šis konkrētais gadījums bija kā mācību piemērs dalību valstīm, kā apvienot vairākus projektus. Mēs šo, šo UNESCO uh, projektu varējām sadalīt atsevišķos mazākos projektos, bet pateicoties Francijas valdības uh, sadarbībai, Tātad eh, Francijas reģionu, eh, Valonijas un Flandrijas eh, daļa kopā sagatavoja šos priekšlikums, un es redzēju svinīgo parakstīšanu, un es patiešām apsveicu to, ka šie reģioni spēja apvienot savus pūliņus, sagatavojot vienu projektu pieteikumu. un darīt to brīvprātīgi. Tā kā jā, ir viens liels, lielais projekts, kas eh, tiešām ir paņēmis lielāko daļu no finanšu resursiem. Šis projekts attīstās atbilstoši mūsu iecerēm, eh, paredzot būtisku transportu veidu maiņu. Mēs tātad varam uh, kuģot pa sēnu līdz Parīzei. Un tad mēs redzam tālāk savienojumu ar ceļu un dzelzceļu terminālu. Protams, šeit parādās jautājumi par to, vai tas dod iespēju šai starp saslē, šiem, šiem starp saslēgumiem starp dažādiem transporta veidiem. Kopumā tā ir laba ideja, bet Kāda tad ir jēga e, šai dažādu transporta veidu savienošanas spējai? Vai tas nozīmē vienkārši mainīt transporta veidu, vai arī tas nozīmē palielināt jaudu, uzlabot iespējas čērsot e, dažādas robežas vai pāriet no viena transporta veida uz otru transporta veidu? Šeit mēs mēģinājām atrast jautā, atbildu šo jautājumu. Kramer kungs, un gribējām redzēt, vai tas patiešām viss notiek. Man ir pieredze ar uh, ātrgātas dzelceļu projektu, un mēs sapratām, ka jā, protams, mēs koncentrējamies uz kapacitātes palielināšanu un savienojumiem ar dalībvalstīm, bet tas pats par sevi vien nepiesaista vairāk uh, šos pārvadājumus bet tas, eh, ka tiek padziļināta jūras osta, piemēram, ka mēs paceļām tiltus augstāk, kas šķērso kanāls Eiropā, tas vien pats par sevi nepiesaista sat, vairāk satiksmes. Tādēļ mums vajadzēja iesaistīt arī uzņēmumus eh, mūsu fórumā, lai motivētu viņus. Galvenā motivācija, protams, ir transporta cena. Viņi veic kalkulācijas un rēķina Protams, vispirms ir nepieciešama šī jauda, bet tad, kad jauda ir, tad kāda ir e, šī salīdzinošā cenu analīze, kāds ir šīs analīzes rezultāts, ko veids transporta uzņēmumi, vai viņi izvēlēsies iekšzemes ūdens ceļu un tad. Parādās starp savienojumu iespēju. Kā jūs, jūs varbūt eh, zinat šīs pēdējās jūdzes problēma, dažreiz pat daži metri pietrūkst, lai savienotu lielu jūras ostu ar dzelzceļa tīklu. Bet tur darbojas dažādi uzņēmumi, dažādi investori ar atšķirīgām interesēm, un uh, ir ļoti grūti tiešām nodrošināt šos saslēgumus pēdējos metros vai pēdējās jūdzēs vai kilometros. Nu, katrā ziņā mums ir jāanalizē cenas, jā, jāsalīdzina izmaksas, laika faktors, un, protams, nedrīkstam aizmirst arī par vidi. Un jāizvērtē, kurš risinājums ir labākais. Es ļoti cieši sadarbojos ar Trautmans kundzi, kur ir koordinātore eh, citām eh, koridoram. Eh, mums nedēļas beigās Briselē būs kārtējais koordinātors seminārs. Viena lieta, kas raksturo šo koridoru, ir tā, ka tas šķērso vairākus citus koridorus, kas mums ir jāņem vērā. un ir nepieciešama, protams, struktūrēta pieeja izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, jo te mēs runājam par vienu un tā paša tīkla dažādiem elementiem. Ziemeļu jūras, Baltijas koridors un mūsu koridors eh, šķērso viens otru Nīderlandē, Atlantijas koridoru Ziemeļfrancijā, Vidusjūras koridoru Dienvidfrancijā. Tātā Ziemeļjūras, Vidusjūras koridors šķērso četrus citus Eiropas transporta koridorus. Un mums ir jāņem vērā šie starp saslēgumi, jo tādējādi mēs patiesībā savienojam kopā piecus transportu koridorus. Apvienotā karalista un īrija. Nē, esmu to pieminējis, bet tās savieno Eiropas tīkls, transporta tīkls pirmo reizi vēsturē. Pirmo reizi vēsturē mēs iekļāvām apvienoto karalistu un īriju paredzot šo transportu savienojumu. Un es gribētu teikt, ka tas ir mācību process, kas nebūtu nav viegls, bet tas palīdz iekļaut arī periferālos Eiropas reģionus. Es apmeklēju ne tikai Korku, bet es apmeklēju daudz tālāks, attālāks nostūrs īrijā, lai izpētītu situāciju. Arī ārpus koridoru kartes es apmeklēju Velsu, apmeklēju Ziemeļīriju un Skotijas ziemeļus, aizbraucot pat uz Dandiju. Un es raucījos, kāda būtu Eiropas pievienotā vērtība, ja mēs spētu izveidot savienojums arī uz šīm attālajām perifērijas vietām. Eiropai tas, šis, šie savienojumi ir svarīgi, jo tādējādi tik nodrošināts arī savienojums ar attāliem tirgiem. Tāds dalībvalsts kā Francija, Vācija, Austrija, tām jau ir ilglaicīga pieredze strādājot ar Eiropas Savienības institūcijām, gatavojot projektu pieteikumus un projektu realizēšanā tā tālāk, bet apvienotā karalista un īrija vēl tikai mācās, un mēs mācamies sarunāties savā starpā. Mēs iepazīstam apvienotās karalistas īpatnības jūras ostās, kam pieder kas, kurš par ko ir atbildīgs. Un tas nav viegli. Jā, mums būtu vairāk jāinvestē dzelzceļa tīklos, es tam pilnībā piekrītu, bet paralēli iekšzemes ūdeņceļiem. Un tā ir viena no galvenajām multimodālā transporta idejām, tātad savienot šos iekšzemes ūdensceļus ar dzelzceļu un nodrošināt šo savienojumu pēdējos metros. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es paņēmušu līdzi Kramerkunga jautājumu. Tas ir, kur atrast reālu un pārliecinošu piemēru tam, ka tiek uzlabots e, šis e, transporta veidu īpatsvars un tas, ka tiek e, veicināta pārēja uz citu transporta veidu izmantošanu, nekāds ir patreiz. Paldies! Nu, ar nepacietību gaidīšu šo rezultātu. Gribu pateikt tikai vienu 1992. gadā bija uh, savienojums Dis Diseldorfa Metmana 300 cilvēku brauca pa šo dzelzceļu dienā Vācijas dzelzceļu uh, kompānija gribēja to slēgt, pašvaldība to pārņēma. Uh, un uh, šodien 23 tūkstoši cilvēki uh, izmanto šo dzelzceļu savienojumu. Investīcijas nav bijušas lielas, bet nu, vienkārši ar varēšanu Un tādu, piemēram, es labprāt gribētu uzklausīt iekšēju ūdensceļu izmantošanā, jā, jo um, uh, salīdzinot ar dzelzceļu, tomēr ūdensceļa e, ir um, daudz izdevīgākā situācijā, jo dzelzceļa uh, pasažieri izmanto daudz vairāk un maksā daudz vairāk piemaksu. Jums ir mana adrese, un uh, tā kā mums ir palicis vēl nedaudz laika, tad Inesa Jāla Cenders varēs, varēs uzdot uh, vēl vienu jautājumu. Es, man liekas, ka jūs neesat nu, tā īsti veiksmīgi atbildējis uz mani jautājumu. Jūs um, atbildējāt un teicāt, ka dažāk, uh, dārgākais projekts 2015.20. gadā, kas maksā vairāk nekā miljārdu eiro vairāk nekā vidusjūras koridors. Un Spānijas gadījumā tieši šis kanāls, ko jūs pieminējāt, ir ļoti nozīmīgs, tādēļ es gribētu zināt, nu, cik maksā tad kilometri izbūve. Un vēl par termiņiem runājot. Jūs runājat par iesaistītajām pusēm un parādīsieties, ko jūs varat izdarīt, bet jūs esat investējuši miljārdu eiro dažādos pētījumos. Un pieņem 2020. gadu un uzdod jautājumu, vai tas ir iespējams vai nē. Nu, godīgi sakot, ir arī vēl cisti projekti, kas gadiem un gadiem ir īstenot, kur ir pētījumi veikti un kas pat trešdaļu no šīs naudas nav saņēmuši salīdzinot ar šo kanālu. Tātad, cik kilometri tiks izbūvēti, cik maksā kilometrs šī projekta un kāds ir termiņplāns. Jo nu tikai, kā lai saka, nogaidīt un aktīvi nerīkoties, gaidīt, kamēr kāds ko aktīvi darīs, nu tas tā nav pareizi. Šeit eh, ir eh, savādāk šī situācija. Priekšstādājs, paldies. Tagad eh, lūdzu vārds atbildēt. Es atvainojos, es neatbildēju uz jautājumu par īstenošanas uh, grafikiem. Mēs vienojāmies ka laika periodā no 2017. līdz 2023. gadām tiks realizēti šie projekti. Kas attiecas uz eh, kilometrāžu, tad es varu teikt, ir 104, nē, tam es neticu. Es uzrakstīšu jums vēstuli e, ar kopiju Krāmer kungām, kur norādīšu kopējo garumu kilometros. Un, protams, ir svarīgi arī redzēt starp savienojumu skaitu, tiltu skaitu, vairāk citas lietas, kas raksturo šo koridoru, ne tikai tā garums. Man šķiet, ka Daļa um, no šīs atbildes ir tā, ka šis lielais projekts varētu tikt sadalīts arī atsevišķos projektos, un tad būtu lielāks skaits projektu ar mazāku finansējumu katram no tiem. Es neesmu pret to, ka tiek atbalstīts lielās Eiropas idejas, tad, ja tās savieno vairākas dalībvalsts un dažādas transporta veids, un tas tieši arī šeit notiek. Nu, es domāju, tas bija ļoti veiksmīgi. Un pēdējā atbild Krāmer kungam, protams, ar šo kapacitātes problēmu mēs ļoti bieži atgriežamies pie uh, parastās dilēmas, kas bija pirmais, vista vai ola. Ko tad, ja mēs atveram, piemēram, jaunu ceļu, kas notiks? Bet mums ir jāanalizē dinamiskie modeļi un ir jāizvērtē ietekmes situācija. Tādēļ mēs esam pieskaistījuši konsultantus, kas eh, palīdz eh, šādu jautājumu risināšanā. Paldies! Jā, vielen dank für den Vortrag. Paldies, paldies par jautājumiem, par stāstījumu. Un eh, šos, tās divas atbildes mēs sasniegsim rakstveidā. Un tad uh, tās vēl pārsūtīsim kolēģiem. Paldies, uh, Balačkungs, un mēs noteikti vēl satiksimies. Jā, wir kommen jetzt zum. Labi, nākamais darba kārtības punkts. E, Eiropas koordinators Rotterdama Genova. Tas ir vissvarīgākais koridors. Neapšaubām Eiropā, neviena politiskā grupa to nešaubās laikam. Tādēļ priecājamies, ka šeit ir Pavels Vojčehovskis, e, Eiropas koordinators kas atbild par šo koordinatoru un ar interesi klausīsimies jūs pozitīvo, varbūt arī mazāk pozitīvo atskaiti. Lūdzu, dod jums vārdi. Paldies priekšsēdī. Ļoti priecājos dzirdēt, ka jūs to uzskatāt vissvarīgāko koridoru. Es šo amatu uzsāku pildīt eh, jūnijā, eh, un esmu pateicīgs par jūsu atbalstu līdz šim manā darbā, un gribu jums lab, kā, labprāt atskaitīties par eh, notiekošo. Kā jūs zināt, šis koridors ir diezgan īs, pats īsākais īstenībā. Tā ir piecas dalībvalsts, vienīgais koridors, kurā ir arī Šveici iekšā. Uh, Šeit ir koridora karakterizējums, daudzmodālais transports, eh, kā arī Balāžkungs stāstīja par savu koridoru, bet nu šis ir viss daudzmodālākais koridors ar 54 iekšzemes uh, ūdens ceļiem, 34 uh, um, ceļ, uh, autoceļiem un 12% dzelzceļa eh, starp Nīderlandu, Vāciju, Beļģiju. Eh, jūs redzat šeit arī eh, kārti uz ekrāna. Tas ir mūsu tīmekļa vietnē. Pasažieru transportam 83% ir par autoceļiem. Koridors ir ļoti izvērsts vai uh, E, labi attīstīts, e, e, tas rada bažas attiecībā uz vidi, trokšņa, gaisa piesaņojums un tā tālāk. Tas rada izaicinājums. Un es jau runāju par koordinātoru darbu, viņa uzdevumiem, Mums bija līdz šim četri koridoru fórumi, kurā ņēma dalību daudz interesētās puses un to pārstāv dalību valstis, ostas, lidostas, CCNR un reģionālās, uh, reģionālās iestādes, Ana Palacio un es piedalījāmies abi tātad šie koordinatori, un es arī esmu pateicīgs par jūsu deputātu atbalstu un eh, vadošiem norādījumiem. Es arī ten, tēdienās Rīgā jūnijā ņēmu dalību, kur mēs pirmo reizi prezentējām savu darbu plašākai publikai. Līdz šim sasniegtais koridora pētījums, ko, protams, konsultanti sagatavoja, eh, ten tek kartes esam izstrādājuši, sas, vērtējot koridoru e, saskanību ar TNT standartiem, īpaši dzelzceļam, e, dzelzceļa trašu taisnošanu un līdzīgi jautājumi. Turpinām arī caurskatīt projektu e, pasākumu sarakstu, kas būtu veicamie darbi līdz 2030 gadam. Darba plānu, kā jūs zināt, ir sagatavojis koordinārs Anna Palasio un es pats pēdējā laikā. Un lūk, šeit ir mūsu prioritātes, pa kurām vienojāmies pirmkārt. Uzlabot saskanību ar TNT prasībām, īpaši dzelzceļa trasēm, e, tie skaitā ERTMS, kas tikai 12% saskanību līdz šim un iekšzemes Uh, ūdens ceļš. Šis ir koridors, kas ir gandrīz pilnībā elektrificēts, 7% nesaskanība, iekšzemes ūdens ceļš gandrīz pilnīgi saskanīgs, uh, uh, iegrimē varbūt ir šur tur mazliet atpaliek, Reinas upe ir navigējama, kas ir ļoti svarīgi šī koridora daļa. Otrkārt, eh, lielo dzelzceļu eh, pārobežu projektu implementācijas starp Nīderlandu, Vāciju, Vāciju, Šveici un Šveici, Itāliju, kā arī Šveici un Itāliju. Trešā prioritāte - inovatīva risinājuma veicināšana, RTS, ITS, um, LNG infrastruktūra, ceturtkārt samazināt ārējos transporta efekts, ko rada videi, piekārt saglabāt esošo infrastruktūru labos, labā kondīcijā, īpaši ceļus un iekšzemes ūdens ceļus, un sestkārt investēt um, Eiropas dzelzceļa transporta menedžmenta sistēmā um, visā koridora garumā. Kādas ir investīcija vajadzības? 175 projekti, tajā skaitā 30 no Šveices ir sagatavoti, kas būtu īstenojami līdz 2030. gadam. Investīcijas būs ap 60 miljārdu eiro. Karlsruhe Bāzele ar savienojumu caur Šveici, Zavenāra Emerika Oberhausen un Šefs Milano. Projekts saraksts vērš jūsu uzmanību uz to, ka mums bija CF pirmais pielikums, Pirmā daļa - iepriekš identificētie projekti piecās sadaļās. Un mums ir eh, šo 175 projektu, identificēto projektu saraksts, kas gan ir cits saraksts. Garais saraksts ar 175 projektiem grib šo koridoru uh, pabeigt līdz 2030. gadam. CEF aneks ir īsāks saraksts ar deviņiem projektiem līdz 2020. gadam, un eh, šie divi saraksti nav savstarpēji saistīti tiešā veidā. Finansējums katram koridoram. Reina Alp koridors saņem vismazāko finansējumu, bet 55% eh, eh, pieprasītā finansējuma tika piešķirta pirmā Eh, pirmajā kārtā. Un kohēzija fondi šeit ir iekrāsot sarkani. Eh, daudzgad eh, plānošana Connecting Europe deviņas sekcijas, deviņām sekcijām Connecting Europe finansējums. Lielāko finansējumu saņem dzelzceļa, zilā krāsā, Karlsruhe, Bāzele, Rotterdama, Zavenāra un Džēnova, Milāna, Novāra eh, līdz Šveices robežai. Runājot par autoceļiem, tas ir trešais, iezīmēts oranžā krāsā Bāzela Antverpene, Rotterdama Amsterdama. Un ir arī vairāki projekti citur, galvenokārt daudz modālam transportam, inovācijām, iekšzemes ūdens ceļiem. Paldies par uzmanību, paldies par jūsu atbalstu, esmu gatavs jūsu jautājumiem. Paldies! arī par jūsu prezentāciju. Un pirmie jautājumi nav ilgi jāgaida. Markusam Pīperam dod vārdu. Jā, es möchte mich par. Jā, es gribētu teikt paldies koordinatoram par šo pārskatu. Nu, liekas, ka tas teikšām ir veiksmes stāsts, kā mēs arī esam iedomājušies, ka tas varētu tā būt. Esmu ļoti iepriecināts, ka mm, ir piešķīrums dzelzceļam. Pirmais jautājums. Pirmais Um, pirmā cena aptauņa ir uh, veiksmīga pirmajā uh, daļā bijusi, vai veiksmīga varētu būt arī otrajā daļā, kādas ir iespējas attiecībā uz pirmkārt līdzekļiem, otrkārt uz konkrētiem projektiem, un otrs jautājums ir attiecībā uz EFSI, uh, proti strateģisko investīciju fondu, vai jūs redzat šeit arī kādus projektus, kas tieši um, var būt saistīti ar šo koridoru, vai ir jau uh, pirmie uh, plāni no Eiropas investīciju bankas puses vai nacionālo valstu mm, pienesumiem. Un trešais jautājums, kā jūs kā koordinators, jūs uh, nu, tomēr uh, koordinējat uh, it kā visus uh, sadarbotnes uh, iesaistītos, kā jūs redzat sadarbību ar nacionālajām valdībām? Vai tas ir nepieciešams vai ir kādas, kādas šķēršļi? Paldies! Tagad Ines Ajala Sendera. Paldies, priekšsādātāji! un paldies par visu mums sniegto informāciju. Jūs eh, no Annas Palasjos eh, šo darbu esat pārņēmis. Protams, ka vēlamies vēl vairāk eh, informācijas un būtu labi, ja jūs caur sekretariātu mums varētu um, sniegt šādu informāciju. Man interesē mērķi, kādus esat nosprauduši. Daži ir ļoti nozīmīgi, jo tas ir saistīts ar lielo izaicinājumu, proti, infrastruktūras saglabāšanu. Kā jūs domājat, kā šis darbs notiks, kāds būs finansējuma avots un kādas ir iespējas īstenošanai? Es domāju, ka tas ir tiešām tāds ļoti būtisks punkts manā skatījumā. Un vēl viens. Koridors caur Šveici. Jūs teicāt, ka būs 30 Šveices projekti, kāda sadaļa būs Eiropas projekt, e, projektiem un finansējumam saistībā ar Šveices projektiem. Tad jūs norādījāt arī uz zināmu nesaskanību. Nu, jūs tā to nenosaucāt, bet nu, es to saprotu starp šo um, projektu sarakstu, kas līdz 2020. un 30. tiks noslēgti. Kā jūs plānojat šo sarakstu saskaņošanu? Tas ir nozīmīgi. Ja mēs CEF izmantojam, kādi tad ir šis saskaņojums starp īstermiņu un vidējā termiņu un ilgtermiņu projektiem? Tā, tagad arī es gribu uzdot jautājumu. Nākamgad uh, būs pagājuši 20 gadi kopš Lugano uh, līguma parakstīšanas. Šis koridors uh, dzīvo galvenokārt no savienojuma Alpos. Šveice ir paziņojusi, ka iz, uh, izbūvēs divus Latčbehs un Gotas uh, tuneļus. Uh, Latčbehs uh, tunelis ir jau um, laists eksploatācijā un Gotas nākamgad. Bet, nu, tuneļi ir, bet savienojumi nav. Pirms 20 gadiem Lugano līgums tika parakstīts. Uh, No Itālijas puses nepārāk daudz, kas tiek darīts, un no Vācijas puses, no Kārlis Rojas un Bāzels mums ir nepieciešami 4 miljārdi eiro. Federālās valdības uh, budžetā 19 miljoni bija paredzēti, nu tad mums 200 miljoni vēl ir nepieciešami. Tātad tas, ko Šveica 20 gados izdara ar lielāku finansējumu, citas valsts nespēja paveikt. Līdzīgi ir ar savienojums um, starp um, Nīderlandu un Vāciju. Arī tur ir problēmas. Kā jūs izturaties? Ko jūs darat? Nu, būtībā tā ir līguma pārkāpums. Un būtībā, nu, pieņemam, ja lielākais projekts, nu, šie ir abi tuneļi, tad, nu, tad vajadzētu tam būt pabeigtam, bet tas tā nav. Tātad Šveicis investīcijas tad arī nav rentablas un arī Eiropas investīcijas, ne? Kā reaģē uz šo situāciju? Es zinu, ka Vācija 15 gadus strīdās, vai Offenburgā būs uh, tunels vai nē. Mm, viss uh, ir caur pilsētu. Nu, laimīgā kārtā tagad ir risinājums plānošanā, bet noslēdzošais uh, balsojums Bundestāgā būs nākamo nedēļu laikā. Tas ir izdevīgi, bet kādēļ 20 gadu laikā un ne agrāk? Un kā jūs reaģējat un kāds ir konkrētais plānojums ļoti konkrēti Itālijā un Vācijā? Bāzels Kārls Rojas. Uh, savienojumam. Manuprāt, ne, nauda ir nepietiek politiskās vēlums. Kā attaisnojas dalībvalsts un kā jūs reaģējat? Uh, okay, thank you uh, for your question. Paldies par jūsu jautājumiem. Es Mēģināšu atbildēt angliski uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, kas tika uzdot da dažādās valodās. Bet jūs varat runāt arī poliski, saka priekšsēdētājs. Es zinu, saka um, uh, koordinators, uh, bet jums tas būs vēl sarežģītāk, uh, norāda Vaicehovska kungs. Tātad vispirms atbildot uz Pīperkunga jautājumu par jauno projektu pieteikumu kārtu. Mēs plānojam jauno projektu pieteikumu kārtu, bet jūs arī pieminējāt šo Connecting Europe Facility, un jūs zinat, ka 3 miljardi eiro no CEF tika pārnests uz um, FC, ieskaitot TNT projektus, un grib norādīt, ka lielākā daļa no projektiem ir tie, kas bija Connecting Europe Facility pirmajā pielikumā. Mēs turpināsim tos finansēt, bet finansējuma likme tā tad ir viena trešdaļa no visiem koridoru projektiem. Šis konkrētais koridors veido 55% no visiem projektiem tiem, kas eh, tika iesniegti, tiks finansēti. Tas ir liels īpatsvars. Protams, daudz kas ir atkarīgs no projektu šīs gatavības pakāpes. Daudzos projektos priekšspēja ir notikusi daudz gadu garumā, tad tie ir nobriedušāki. Jūs vaicājāt, eh, kurš eh, no projektiem varētu būt dzīvot spējīgāks. Es pirms divām nedēļām apmeklēju automaģistrālu Lēvenā, kas iet arī cauri Brigei, un mēs apspriedām šo projektu. Tas tiek finansēts izmantojot projektu obligācijas, un tas ir pirmais tāds izmēģinājums, ko ierosina un atbalsta Eiropas Investīcija banka, un man bija ļoti liela interese par šo attīstību, un šie inovatīvie instrumenti, eh, ko piedāvā EFC, atcerieties, Pirms trim eh, gadiem no 2000 projektiem tikai 29 bija saistīti ar transportu. Es esmu redzējis eh, Eiropas Investīcija bankas dažas no prezentācijām, un Viņi runā par 65 miljardiem eiro, kur 55% eventuāli varētu būt autoceļiem, 30 miljārdi dzelzceļa savienojumiem, kas ir 25% apmēram, iekšzemes ūdens ceļa 70 miljārdi un osu kapacitātes 40 miljārdi un loģistika 4 miljārdi bet ir daudz projektu, ko varētu finansēt eh, no FC, bet kā jūs zinat, eh, daudz ir jāiegūt projekta sagatavošanā, un, protams, viss ir atkarīgs arī no cilvēkiem, kas strādās pie šiem projektiem. Kas attiecas uz šo konkrēto koridoru, tad es nevaru pateikt, kurš no projektiem realizēsies, bet eventuāli uh, te ir lielāks potenciāls autoceļiem un ostām. Ko es domāju par atbalstu no dalību valstīm? Kopumā es esmu ļoti pozitīvs attiecībā uz to, jo dalību valsts piedalās šī koridora fórumā un tur arī e, ļoti aktīvi e, viens ar otru miedarbojas dažādas iesaistītās puses un e, uzņēmumi. Un atgriežoties pie Kramerkunga jautājuma par Karlsrūras un Bāzeles savienojumu, es varu teikt, ka varbūt mums vajadzētu vairāk ar jums pārunāt par to, uh, Eh, tādējādi saņemot lielāku atbalstu šim projektam, jo ir daži problemātiski jautājumi ar karus, eh, rūri rū, un bāzeli, jo vilcieni varētu braukt ar 200-250 km stundā lielu ātrumu, ir nepieciešams atrisināt tāds sevišķas tehniskas lietas, bet jebkurā gadījumā Entuziasms ir liels, bet uh, dalību valstīm ir jāpastrādā, lai projekts varētu tikt realizēt, bet finansējums ir pieejams arī šim konkrētajam projektam. Un es uh, paļaujos arī uz atbalstu no jūsu puses, Krāmer kungs, un arī šo komiteju. Tālāk, Sanders kundas jautājums par uzturēšanu uzturēšanu finansē dalību valstis. Esmu ticies ar uzņēmumu pārstāvjiem, kas gribēja runāt par uh, uzturēšanas izmaksām un kā tas sasauc ar koridoru loģiku, bet, kā es teicu, tā, tas ir dalība valstu ziņā. Tām ir jādomā par uzturēšanas izmaksām. Tālāk jautājums par saskanīgumu starp šiem 175 projektiem un šiem deviņiem. Nu, protams, zinām, konsekvences šeit ir, bet nav tieša konkrēta sakritība, jo viens no sarakstiem ir pirmajā pielikumā, ko apstiprinājuši tātad dalībvalsts, un šis e, deviņu uzskaitījums ir vienkārši indikatīvais saraksts, tam nav nekāda oficiāla statusa. Mēs vispirms gaidām EFC plānu, kāds tas būs, mēs arī gaidām, e, ka tiks apstiprināta jaunā finanšu perspektīva. Mēs turpinam strādāt pie projektu gatavošanas, bet ir ļoti svarīgi nezaudēt šo dinamiku, gatavojot projektus. Lielas paldies! Vielleicht noch eine Nachfrage. Nu, vēlreiz viens, viens papildu jautājums. Jā, mēs zinām, ka dalībvalsts ir par to atbildīgas, taču šajā projektā ir līgums. Pārējo laikā ir tikai nodoma protokoli un dalība valsts to noslēdz ar komisiju, viss ir pār un tā tālāk, atkarībā no tā, cik daudz naudas ir, bet šeit tuneļa jautājumā starp Šveici bija līgums, līgums, kas tika noslēgts pirms 20 gadiem, un tas netiek ievērots. Kādas iespējas uh, ir? Nu, es varētu nosaukt daudz uh, um, projektu, kuros nauda ir pieejama, un šeit ir līgums, un tas tiek pārkāpts. Un kādas iespējas ir komisijai? Uh, lai to īstenotu, jo citu projektu kontekstā tie tikai, nu, kā lai saka, plāni un saka, jā, nu, naudas nav un tad ir problēmas. Bet šeit ir līgums. To parakstīja četras valsts - Itālija, Vācija, Šveica un Nīderlanda. Nu, tam visam ir noteikts iemesls, kādas iespējas ir un kādēļ jau pirms 15 gadiem nejaucās, zinot, ka Karlsruhes bāzels uh, mm, uh, koridorā nekas nenotiek. Well, thank you, Mr. Yes, I understand. Paldies, jā, es saprotu jūsu atbalstu šim projektam. Jūs lūdzāt taču atbalstu, saka priekšsēdētājs. Koordinātors ne tikai koordinē, bet arī veicina procesa norisi, tādēļ es meklēju tādu praktiskāku risinājumu, ne tik daudz uh, runāt par uh, līgumiem, bet Katrā e, ziņā e, Bāzels e, projekts ir viens no prioritārajiem jautājums, ko mēs varam darīt tālāk, lai šo projektu virzītu uz priekšu un es gribētu dzirdēt arī Šveices pusi, kas viņiem ir saksāms. Un es gribētu tikties arī vispirms ar ministriem no dalību valstīm, pirms es tiekos ar Šveices pusi, bet šķiet, man vispirms būs jābrauc uz Šveici. Jā, tas ir ne. Ines Jālsenda, vēl viens jautājums. Tieši par šo jūsu pēdējo teikumu uz to jautājumu. 30 Šveices projekti kā tie tiek finansēti no ES līdzekļiem, jo bija plānots, ka arī trešās valsts varētu gūt labumu. Un vēl viens jautājums par uzturēšanu. Jūs teicāt, ka dalība valsts ir atbildības, atbildīgas, bet CF um, gadījumā mūsu komiteja bija ļoti lielas bāžas. Nu, vismaz arī manā valstī tas tā ir un citās valstīs projektu uh, uzturēšana tiek ievērot ne tikai uh, pēc uh, to īstenošanas. Eiropā infrastruktūra ir tik um, veca, cik ir, un arī ASV tas tāpat ir, un kaut kādā brīdī tiek sasniegta kritiskā situācija. Labi, ka jūs nospraužat mērķus, citu koridoru kontekstā to tā neredz, taču gribu uzdot jautājumu, vai jūsu koridorā zinātība varētu tikt izmantota nākotnes projektiem. Un pēc tam varētu nu, tā ļoti skaidri nākotnē eh, noteikt uh, uzturēšanu jau kritērijos, jo mēs patiesi atrodamies tādā kritiskā situācijā. Uzturēšana nākotnē uh, būs uh, lielā daļā finansēta no uh, valsts līdzekļiem, un šeit ir vajadzīgs plānojums ar nākotnes perspektīvu. Tagad vārds atbildē. Well, considering the budget constraint and... Ņemot vērā ierobežoto budžetu un to, ko dalībvalsts jau ir izlēmušas par uh, infrastruktūras uzturēšanu, varu teikt, ka mēs varētu apsvērt nākotnē, bet tas ir dalībvalsts ziņā. Uh, vadlīniju pārskatīšanu TNT. Infrastruktūras izmaksu gaismā. Bet mums jāskatās, cik maksā infrastruktūras uzturēšana kopumā. E, projektos ir minēts priekšnoteikumi, tas rada pro problēmas, bet mums ir jāpatur vienmēr redzeslokā kopējās izmaksas projektos. Dažreiz tas tiek aizmirsts. Tādēļ mēs esam šo paradigmu pamainījuši, kā mēs raugamies uz uh, projektiem uzturēšanas izmaksas ņemot pastiprināt vērā. Šveicē ir 30 projektu Šveicis, un es gribētu šo ciešo sadarbību bez Šveicis saglabāt attiecībā šiem projektiem. Protams, ko es dzirdēju no savas priekšgājas amatā Annas Palasio no komisijas. Šveicieši ir ļoti labi partneri attīstības ziņā. Viņi ir lieliski partneri, ļoti sadarbīgi. Un es prieku turpināšu šo sadarbību šveiciešiem. Paldies! Tik tā Pāvela Vojčehovska ziņojums par vissvarīgāko koridoru Rotterdam, Dženovu. Un pēc pusgadu, drusku vairāk, 2. jūlijā mēs tiksimies uh, Gotthard tunela atklāšanai. Es ceru, ka mums nebūs vajadzīgi 30 gadi, kāds uz Bāzels koridoram. Ā, 2. jūnijā Gotthard tunels. 2. jūnijā, nevis jūlijā. Es jau esmu saņēmis uh, ielūgumu. Nu, paldies!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 sirsnīgi sveic mūsu nākamam darba kārtības punktam Luksemburgas transporta ministru François Baušu. Luksemburga tagad ir prezidējošā valsts Eiropa padomē, un viņš mums pastāstīs par pagājušo transporta ministru sanāksmi. Priecājamies, ka viņš viesojas mūsu komitejā. Lūdzu, Bauša kungs, dod jums vārdu. Paldies priekšsēd. Paldies komiteja, ka deva man iespēju šodien uh, sniegt jums tādu nelielu atskaiti par uh, uh, padomjas formālām, neformālām sanāksmēm pagājušajā nedēļā transporta komitejas. Varbūt atcerieties, ka es šeit izvērstu prezentāciju par prezidentūras prioritātēm, esmu optimists, kā zinat. Un eh, Luksemburga ir eh, dzelzceļa paketi kā lielu prioritāti noteikusi. Un man tik uzdots jautājums, kāds ir jūsu plāns B, ja kaut kas neizdosies. Un te es teicu, tas ir mans optimisms. Un mans optimisms arī Gulvirs roka e, padome vienbalsīgi e, apstiprināja <clears throat> man ierosinājumu par dzelzceļa paketu politisko pīlāru, un es par to ļoti priecājos. Bet man arī jāuzsver, ka tas bija ilgstoša darba rezultāts. Vienu gadu mēs gatavojāmies, bija divpusējas sarunas diskusijas visos līmeņos, viņi gribēja noskaidrot kādas ir dalību valstu vēlmes un kādas problēmas saskat dalību valsts, jo komisijas prezentētās paketes galvenā problēma bija tāda, ka lokālās, reģionālās problēmas eh, netika ņemtas pietiekuši vērā šīs paketes izstrādē. Tādēļ mēs no nu jauna tikāmies, centāmies kompromisus izstrādāt un rast formulējumus, kas vairāk e, ņemtu vērā lokālās, reģionālās īpatnības. Un pateicoties tam mums izdevās arī vienbalsīgi apstiprināt šo ierosinājumu par šo politisko pīlāru, dzelzceļa paketu politisko pīlāru, tātad padomē. Pirms es jums sniedzu pārskatu par uh, svarīgākiem tā punktiem par Luksemburgas ierosinājumu, kas tika apstiprināts, teikšu, ka ceru, ka mēs drīzumā arī virzīsimies veiksmīgi uz priekšu trilogā ar parlamentu. Tā ir unikāla iespēja uz šī kompromisa pamata virzīties uz priekšu. Turklāt vienbalsīgs, vienbalsīgi apstiprināts kompromiss. Es ļoti ceru, ka trilogā arī mēs gūsim uh, vienošanos par šo dokumentu paketu visai drīz. Tagad pievērsīšos šī teksta pirmajam punktam. PSO regulā ir tāda filozofija, uz kuru mēs balstījāmies šajā ierosinājumā, parlaments to arī apstiprināja pirmā lasīmā jau. Parlaments piekrita, ka šis pilārs būs virzams ātri, un mēs balstījāmies uz to pieeju, kuru arī parlaments atbalstīja. Kāds ir virsmērķis? Visā Eiropā gribam veicināt dzelzceļa transportu. Un te nav runa par liberālismu kā pašmērķi. Liberālisms ir instruments, ko mēs varam izmantot, bet nevienīgais, kas ir mūsu rīcībā. Tāds princips. Ir arī citi veidi paredzēts, kā veicinot dzelzceļa infrastruktūras izbūvi, ir dažādi soļi paredzēti, lai lokālās, reģionālās īpatnības ņemtu vērā. Tiešā līguma piešķiršana tas ir izņēmums, un tas arī ir iespējams atsevišķos gadījumos. Mm, tas ir arī guvis parlamentā atbalsts pirmajā lasījumā. Arī komisija jau bija paredzējusi maziem līgumiem īpašu uh, kārtību. Un otrs noteikums, tas ir kas jauns, to prezidentūra piedāvāja. Uh, šeit mēs balstamies uz veikuma principu. Mazi sarežģīti pasākumi, darbi, kas veicami Un ja mēs šeit strādājam ar veikuma indikatoriem, eh, lai piešķirtu tieši līgumus bez konkursa, tad ir nepieciešamas, nepieciešam pierādījumi, ka darbu izpildus eh, termiņi būs labāki un tam līdzīgi. Ir vajadzīgi pierādījumi. Tas ir komisijai jāprezentē, tas ir jāpublisko, lai visi redzētu Ir jābūt pierādījumiem, ka būs tad labāka kvalitāte, ja ir šī novirz no vispārējā konkursa rīkošanas principa. Un tālāk tas arī tekstā bija rakstīts steidzamie e, gadījumi, kas ir darāms ārkārtas gadījumos. To nacionāla līmenī var lemt un kontrolēt. Šeit jau vairs komisijai nav lēmēju varas, apstiprināšanas pilnvar, viņi tiek tikai informēti par dalību valstu plāniem. Tā būtu pastāvīga sistēma, tiesiskā noteiktība, tikt uzlabot šādā veidā. Termiņi ir pagarināti. Mēs redzējām, ka te ir runa par ļoti lielām investīcijām, un tāpēc ir vajadzīgs ilgāks pārējais periods. Attiecībā uz pārvaldības sistēmu mēs negribam pieļaut diskriminācijas starp uzturētājiem. Mēs esam šeit uzskaitījuši situācijas, kas būtu problemātiskas, kur ir divējāds mandāts infrastruktūras uzturētājiem. Uh, Mēs par to ilgi diskutējām, arī parlaments pirmajā lasījumā e, plaši par to debatēja. Divējādi mandāti varētu novest pie tā, kad tiek pieņemti diskriminējoši lēmumi, kas zināmiem infrastruktūras uzturētājiem piešķir privileģētu situāciju iepretīm potenciāliem konkurentiem. Ja interešu konfliktus nevar uzrādīt, tad problēma nav, bet te ir vajadzīgs caurspīdīgums. Mēs zinām, ka uzraudzības iestādēm ir jābūt iesaistītām procesā. Viņām ir vajadzīgi instrumenti, lai nacionāls uzņēmums kontrolētu. Mums ir vajadzīga šī finanšu caurskatāmība. Arī ar kontrols sankcijām, kuras var noteikt vajadzības gadījumā. ir pieļaujams dažādas struktūras, holding uzņēmumu, vertikāli integrētu uzņēmumu, tas viss ir iespējams, bet interešu konfliktu un finanšu caurskatāmības principu visur ir jāievēro. Tas ir pamats. To es varu teikt vispārīgi. Un visiem, visai infrastruktūrai ir jābūt brīvi pieejamai. Tas guva vēlreiz apstiprinām šis princips. Un tad arī savienojums ar PSO. tā mēs varam panākt īstus uzlabojumus transporta sektorā. Teksts ir ļoti solīts, ar kuru varam kvalitāti transporta jomā ļoti uzlabot. Tas ir tāds delikāts līdzsvars nelie, nenoliekšu, ka līdz pēdējai sekundēji pirms padomas sanāksmes notika intensīvas diskusijas un arī padomas sēdē pašā bija intensīvas diskusijas. Tas nebūtu nav pašsaprotami. Parce que vraiment... Un mēs mēģinām vairs šo pakotni neatvērt, jo kompromiss ir tāds ļoti jūtīgs un, protams, arī ievērojot tās intereses, kāds ir dažādajām dalībvalstīm. Intereses ir ļoti dažādas un tas sarežģīja situāciju. Nu, tā tad otrs punkts, par kuru gribu runāt, pavisam īsi, tās ir diskusijas par balto grāmatu. Balto grāmatu ļoti nozīmīga un visas dalība valsts ir apstiprinājušas šo pieeju 2011. gadā. Nu, tas ir tikai nedaudz uh, fokusēt uh, tos punktus, uh, pie kuriem ļoti maz ir, mm, kas darīts, un tie ir ļoti nozīmīgi arī ar COP21, ka uh, transporta sektoram vajadzētu samazināt CO2 izmešus līdz 2030. gadam, bet, nu, praktiski pretējais ir noticis visā transporta sektorā. CO2 izmeši ir pieauguši Līdz ar to vajadzētu mēģināt spēcināt mehānismus un pasākums, lai sasniegtu to. Nu, būtībā tās ļoti pozitīvas diskusijas ar vairākām detaļām. Un rezumējot, apkopot šīs diskusijas, varam diskutēt ar komisiju. Un, kā jau prezentācijas laikā teicu, mēs ļoti labprāt gribētu kopā ar jūsu ziņotāju Vandekampu kungu gribam strādāt kopā. Jūs par vidustermiņu pārskatu vienojāties jūlijā, mēs vēlētos arī, mēs vēlētos arī nākamā nedēļa laikā kopā strādāt, jo tās divas diskusijas, kādas ir notikušas, ir vērstas tieši uz šo. Un vēl pāris vārdi par neformālo ministru sanāksmi. Kā jau zinat, tā bija pirmā, kas velot transportu, ja velospēdu uzskat kā transporta līdzekli. Es domāju, ka Maikls bija. Tas bija tiešām liels panākums. Divas trešdaļas pat vairāk bija pārstāvētas, bija ministri un valsts sekretāri ārkārtīgi interesēti viņi bija, un deklarācija tika vienbalsīgi pieņemta. To uztvēra ar uh, entuziasmu Un formālā un arī neformālā tikšanās reize, nu, ja var tā teikt, tad tika ratificēta deklarācija. Redzot iesaisti un dalību šodien laikā, mēs varam, de, mēs devuši jaunu ietvaru šim transporta līdzeklim. Tāpat arī baltā grāmata kas arī jūsu uh, tekstos arī vairāk kārt uh, pieminēta, arī no mūsu puses komisija ir apņēmusies uh, sakot situācijas attīstībai. Un arī no komisijas puses es domāju, ka tas tiešām ir ļoti labi, ja tos šos transporta līdzekļus uh, pielīdzinām citiem un atzīstam šo lielo potenciālu, kas ir uh, saistīts ar mobilitātes iespējām. Paldies un paldies, ka devāt man vārdu uzstāties ievadvārdiem. Paldies Francā Balšam par šo ļoti interesanto stāstījumu. Esam ļoti daudz ko saturisku uzzinājuši un tagad koordinātori varēs uzstāties, jau daudz vēlas uzstāties interesi ir ne tikai no padomas puses, bet arī no Eiropas parlamenta puses. Pirmais Vims Vande Kamps. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl eh, nav tūkojuma holandiešu valodā, un tas ļoti žēl, jo eh, mums ir jākopja un jālolo um, holandiešu valoda Luksemburgā. Nu, izvēlējos angļu valodu šoreiz savai uzrunai. Gribētu pateikties ministram par sniegto informāciju un gribētu viņu uh, apsveikt ar šo vispārīgo pieeju politiskajā pilārā ceturtajā dzelzceļa pakotnē. Nu, lielā Itālija neiespēja, mazā Latvija arī nespēja, bet Luksemburgas uh, grāfs ar savu svītu viņam izdevās. Un es domāju, ka tas ir labs brīdis pieminēt eh, to šodien, jo mēs visu dienu smagi strādājam pie dažādām sarežģītām lietām un jautājumiem, bet es domāju, ka mums ir um, jārunā arī par panākumiem, tīpaši jūsu panākumiem. Neoficiāli ir tas, ka būs oficiālais trialogs 29. oktobrī Strasbūrā. Es zinu, ka jūs to vēl nezināt, bet mēs par to nolēmām jums klāt nēsot. Un mēs sāksim ar paralēlajiem trialogiem 11. novembrī, kur eh, runāsim par pārvaldības pilāru, eh, publiskā pakalpojuma pienākumu un eh, kontu harmonizāciju, nu tad redzēsim, kā mums iet. Problēma ar sadalījumu starp eh, ritošo sastāvu un infrastruktūru, nu, mums ir ļoti rūpīgi jāraugās, kā mēs šos jautājumus risinām, jo, kā jūs zinat, Eiropā ir arī mazi celceļu uzņēmumi un lieli. Un uh, lielie, protams, saņem lielāku uzmanību. Nu, es nevaru diplomātiskāk izteikties, nekā es to izdarīju tagad. Tālāk, baltā grāmata. Lielas paldies par informāciju. Tā nav baltā grāmata, tad baltais dokuments. Bet es eh, piekrītu komisijai un padomēji, ka nav nepieciešams īstenot pilna apjoma birokrātisko procesu, kā mēs to izdarījām pagājušajā gadā. Es domāju, mums ir jāizdara secinājumi no mūsu ziņojuma un jāraugās, kā mēs to visu varētu praktiski labāk izdarīt. Un es saprotu uh, no Būčas kundzes vakar, ka viņi ir gatavi to darīt, vairāk raudzīties uz uh, saturu un uz nākotni, um, nesakot uh, birokrātiskajām procesām, tas ir pārskatīt visu no 2011. gada. COP21 uh, konference ir svarīga transporta nozarei. Es pilnībā piekrītu um, jums un ministram, uh, gan kā vidusšķīra zaļo politiskās partijas vārstās, bet kā mēs sakām holandiešu valodā, Mums ir jāuztur tas, lai mūsu mašīnas ripotu. Nu, mums ir arī daudz tehniski iespējas saistībā ar emisijām, bet nu, mums ir jāpāna nauda. Es ļoti ceru, ministra kungs, ka dosieties uz COP21 konferenci Parīzē. Transporta nozars ekonomiskais sektors arī tiks iesaistīts šajās diskusijās, ne tikai piedāvāt ideālistisku risinājumu, ko sasniegt nav iespējams. Paldies! Paldies, bet varu jums pateikt, ka esmu pārliecināta, mēs esam pārliecināti, ka nākotnē mēs varam nodrošināt gan mobilitāti, gan klimata uh, vidas aizsardzību. Un ja paraugāmies uz ekonomiku, tad mēs sakām, ka tas ir ļoti svarīgi, bet, piemēram, tādu izgāšanos kā ar Volkswagen mēs nepieļausim. Jā, ir labāk, ja jūs tagad rīkotos kā priekšsēdētājs. Nē, provokācija nāk no jūsu puses, saka priekšsēdētājs, un man uz to ir jārēģē. Tālāk Ines Ajāla Sanders konsults. Sí, gracias, presidente. Sí, estoy de acuerdo. Um... Paldies, priekšstādā kungs, piekrītu daudzām tēzēm. Ministra kungs, es gribu pirmkārt sveikt jūs. Mēs jau no paša sākuma bijām pārliecināti, ka nu, pakotne ir pakotne un tā jāpēvēršas kopumā un tehniskie pīlāri šajā kontekstā nedrīkst, eh, tos nedrīkst skatīt eh, bez politiskā pīlāra. Taču prezidentūras sākumā mm, tas nebija tik ļoti skaidrs, vai tas eh, būs iespējams, bet jūs to spējāt. Jūs spējāt arī attiecībā uz nelieliem un izolētajiem satiksmes tīkliem. Esat to spējis un gribu teikt paldies Un paldies jums un jūsu darbiniekiem par eh, to, ka jau no paša sākuma jūs tik ļoti optimistiski esat strādājuši un bez šādiem centieniem tas nebūtu iespējams. Tagad eh, jāsaka, ka domāju, mums vajadzētu būt tādā situācijā, ka mēs varētu abus pīlārus apvienot un pieņemt kā pakotni. Koordinātori par to ir vienojušies. Es domāju, ka tas būtu saprātīgi. Domāju, ka mēs to varam izdarīt. Gribu teikt īpašu paldies par to, ka PSO situācijā, arī jau jautājumā par to esmu tuvinājušies parlamenta viedokļai, kas nozīmē, ka dalībvalstu spējas mēs varam pilnā apmērā izmantot, varam izmantot jūsu zināšanas un to, kas ir tagad jau zināms par atsevišķajiem tīkliem un specifiskajām domām, un arī par pārvaldību, jeb governance daļu. Paldies par pozitīvajiem vārdiem. Jūs zinat, ka pagātnē bija nedaudz ats, savādāks fokus pēc rīkāst procedūras. Mums bija nu, dažas tādas ne pārāk jaukas ziņas jāpieņem, un arī bija ļoti dažāda informācija. Mēs pretojāmies, nu vismaz pretojāmies, lai būtu caurskatāmība. Priecājos, ka triloga sēdēs mūsu pozīcijas tuvinās, jo holding jautājumā, manuprāt, mums būtu jābūt tādā situācijā, ka varam lielāku caurskatāmību panākt. Tā ir iespēja manā valstī. Nu, vis, visi vārdi ir ļoti skaisti, kamēr uh, Eh, pats to, eh, pašu to tas neskar, bet nu tad, kad tas tā ir, tad gribas eh, noslēgties. Lielāka caurskatāmība darbaņēmēja labā, un tā ir vienmēr liederīga, un jo lielāki holdingi, jo neskaidrāk un arī tāda mm, nepārskatāmāka darbība, tādēļ tas uh, ko jūs pieminējāt, ir ļoti labi. Nākamais jautājums - COP21. Nu, ir ļoti laba jūsu nostāja, bet, nu, būtībā jāsaka, ir arī kas ļoti eh, nepatīkams. Transporta sektors, nu, saņem tādu tā kā sliktāko reakciju eh, sabiedrības eh, acīs. Tiek radīts tāds iespējas, ka mēs esam tie, kas visvairāk piesārņo. Jā, mēs varbūt arī piesārņojam, bet. Uh, bet neievēro to, kādu progresu kopējā progresa sektorā jau ir izdevies sasniegt. Nē, nu labi, ja ir krāpniecība, tad ir krāpniecība, tad arī ir problēmas, bet ir tiešām liels progress bijis panākts un tādēļ. Tādēļ gribu uh, vienmēr teikt uh, tiem uh, aktieriem, kas ir iesaistīti, tiem spēkiem, kas ir iesaistīti, Ir citas jomas, kurās arī vēl nav ļoti skaidrs, kas vispār notiek. Piemēram, emisiju tirdzniecības sistēmā nevienmēr viss lietas ir ļoti skaidrs un, un, un bez problēmām. Bet mēs, transporta sektors, uz mums skatās viskritiskāk. Un tādēļ jautājums, vai Parīze dos mums iespēju, un jūs bijāt optimistisks, vai Parīze mums dos iespēju uh, lai mēs, kas strādājam transporta sektorā un tiešām liels centiens pieliekam un investīcijiem, lai mēs uh, saņemtu šo atzinību, ka transporta sektorā tiešām ir bijis progress. Un šeit mēs nedrīkstam parādīt vāju, mums jārunā skaidrā valodā. Tiek teikts, jā, mēs nevarētu vairāk neko darīt, bet nu, tā tas nav Un tagad uh, par velosipēdiem. Es neesmu izlasījis visu uh, paziņojumu. Uh, nu tad ar ķiveri vai bez ķiveres? Jautāju gluži skaidri. Krāmerkungs uh, mm, vienmēr uzsver, ka pilsētās uh, varētu braukt bez ķiveres. Uh, Bet es gribu vēlreiz uzdot jautājumu, kā jūs uh, turpināt jūsu uh, kampaņu, ja jūs runājat par velospēdu ar vai bez ķivers? Tagad Roberts Zīle vai ar vai bez? Paldies, ministra kungs, par labiem vārdiem un arī lieliskiem rezultātiem attiecībā uz um, dzeltie paketu. Bet es gribu solidarizēties Eh, ar kolēģi mums ir tulkojums latviešu valodā šodien, bet solidāri grib arī runāt angļu valodā šodien. Es domāju, ka eh, tas ir liels panākums, ka jūs panācāt eh, vienošanos par politisko pīlāru. Tas bija vissarežģītākais, pa ko panākt. Vienošanos mēs gribam, pilnīgi piekrītu jums ātri virzīties uz priekšu, pātrināt procesu. Tajāpat laikā es nedomāju, ka jautājumos, ka interešu konflikts tas būs tik vienkārši. Parlamentam vienmēr gribas ļoti precīzi tekstu, bet par to vēl varēsim ar jums runāt, un es ceru, ka eh, rezultāts beigās būs saprātīgs. Runājot par velo, es domāju, ka jūs eh, ļoti pamatot norādījāt šo prioritāti no padomas puses, komiteja arī to skata kā prioritāti vienmēr. Daļai pateicoties e, mūsu priekšsēdim Krāmeram, kurš visu mūžu e, strādā ar šiem jautājumiem, bet ir dažas problēmas subsidiaritātes jautājumā e, pilsētās, velo infrastruktūrā starp pilsētām ir dažreiz tāda problēma, ka neviens negrib investēt starp pilsētu valodu ceļies. Vai jūs esat padomē par to diskutējuši, lai dalībvalsts raugās, kā viņas labāk var šos starppilsētu savienojumus starp, eh, eh, starp pilsētām eh, finansēt labāk? Tas īpaši ir Latvijā to, kur nav tik blīvi apdzīvot. Volkswagen jautājumu. Es domāju, ka jūs neformālā sanāksmē par to runājat. Varbūt jūs varat mums pasakīt, kāda būs nākamie soļi. Nav nu, jau runa par tagad krimināla izmeklēšanām, krimināla lietām, bet, eh, kas izriet no šī skandāla, bet kādas eh, likuma grozījumus jūs esat paredzējuši, prasību, precizējumi eh, un tam līdzīgi. Un visbeidzot, kā es saprotu, jūs pagājušā padomu sanāksmē jūs nerunājat par sociālajiem jautājumiem, so, e, transporta jomām, bet šis parlaments ļoti aktīvi interesējās par šiem jautājumiem. Kādi jūs redzat padomas nostāju šajā jautājumā, ja parlaments virzīsies uz priekšu ļoti strauji jautājumos, kā sociāls dempings un sociāla politika, lai būtu, eh, lai tiktu rast kopienas pieeja šajā transporta jomā sociālos jautājumos. Paldies, nākamā Gezīna Maisnere. Jūs drīkstat runāt vāciski. Labi, labi. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ministra kungs, atvainojiet, ka sākumā nebija um, klāt, te tā dīvaina atskaņa. Tā man bija svarīgi būt nodarbinātības komitejā, kur bija atzinums uh, ostu paketē, tas arī mūsu komiteja ļoti svarīgi, ļoti garš balsojums bija, diemžēl tādēļ nokavēju jūsu uh, prezentāciju, bet es priecājos par jūsu ierašanos šeit komitejā un ļoti sirsnīgi gribu jūs apsveikt ka jums izdevās vienot padomā, tiesībos ceturto to dzelzceļu paketu, viss par jau ar to teica, bet mēs pilnīgi varam piekrist. Mēs domājam, ka tas jau gandrīz vairs nav reāli panākams, bet tas ir tik jauki, ka izdevās uh, to izdarīt. Tas Eiropai ļoti nepieciešams. Un es domāju, ka ar jūsu diplomātu spējām arī varam pateikties par to, ka izdevās padomē eh, par to vienoties. Mēs nevaram pa daudz uzslavēt jūs par to. Tas bija ļoti svarīgi politiskajā jomā arī gūt um, progresu. Paldies jums vēlreiz par to. Es tagad nerunāšu plaši, jo, diemžēl, es jūsu prezentāciju palaid garām. Par COP21. Tas ir svarīgi, mums tas jāpatur prātā. Bija daudz klimata konferences, kas neko daudz nedēv. Mēs zinām, ka transports uh, daudz uh, siltumnīca gāžu izmet, bet piekrīt Fandekamp kungam, ka mēs nedrīkstam ekonomiskos aspektus tāds ārpus eh, redz, lo, Kramerkungs tagad nevar iebilst. Es jau arī esmu klimata dēļ par uh, lielākām smagām mašīnām, eh, garākām. Uh, Zināmos gadījumos tas var ekoloģiski dot labumu, bet labi, ja mēs negribam tagad izvērst par strīdu, to negribam. Uh, Velosipēdi tas ir labi, ne tikai elektriskie, bet arī citi. Tas ir ne tikai vidē draudzīgs transporta veids, bet arī uh, tāds patīkams un veselīgs. Un es domāju, ka mums arī vairāk jāliek uzsvars uz iekšzemes um, ūdens ceļiem, ne visur Eiropā tas ir, uh, tāpēc mēs to varbūt dažreiz piemirstam. Un pēdējais par Volkswagen. Es domāju, ka uh, šie īstie emisijas testi braucot, uh, tie ir jāievieš iespējami drīzāk parlaments par to iestāsies otrajā plenāra sesijā Strasbūrē. Strasbūrā mēs to vēlreiz pasvītrosim. Un es būtu pateicīgs, ja jūs arī padomē varētu virzīt šo jautājumu. Es nezinu, cik jums vēl būs iespēja eh, to darīt, bet nu paldies vēlreiz par ierašanos šajā padomē. Paldies, nākamā Mirja Kylonenā. Paldies, priekšsēd. Paldies arī ministra kungam par ierašanos un viņa komandai par darbu, kas izrādījās ļoti veiksmīgs. Pie ceturtās dzelzceļa paketes, protams. Daudz gadus eh, bija runa par līgumiem, par ilgtermiņu līgumiem, garajiem sliežu ceļiem, eh, par pārejas periodiem. Eh, kā šeit izdevās panākt vienošanos ar dalību valstīm? Vai izdevās vienoties par termiņiem? Eh, kāds līguma garums būs pieļaujams? Es tagad runāju par jau spēkā esošiem jau noslēgtiem līgumiem. Tas man visvairāk interesētu transports, izaugsme, nodarbinātība, ekonomikas izaugsme. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Un es gribētu mūdināt Luksemburgu turpināt šo darbu, līdzīgi kā jūs to jau parādījāt ar šo paketi. Šeit ir liels potenciāls. Tas nevienmēr tiek pienācīgi izmantots. Šī izaugsme, šī nodarbinātība tas ir panākams un ne jau vakumā, bet atbildīgi izmantojot resursus, arī transporta jomā mēs varam radīt jaunas darbvietas un izaugsmi veicināt. Tas īpaši transporta jomā ir jādara. Mēs nevienmēr izmantojam šo potenciālu. Pārāk bieži tiek nolaists rokas teikts, ka neko nevaram padarīt Bet tā nav taisnība. Es domāju, ka Eiropā ir vēl liels potenciāls neizsmelts. Mums ir inovācijas, iespējas mūsu rīcībā, un es ceru, ka jūs, kā neliels spēlētājs, bet ar eh, plašām zināšanām, varētu turpināt šos jautājumus virzīt. Kā pirmajā tikšanās reizē ar jums sacīja, may the force be with you, lai jums uh, nekad nepietrūktu spēku uh, virzīt uh, šos svarīgos jautājumus. Paldies! Tagad vārds Karimai Delī. Merci, monsieur Prīs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ministra kungs, esiet sveikts. Nu, man gods jūs sveikt mūsu komisijā. Es sākumā gribētu teikt, ka pēdējās tikšanās uh, laikā, nu, tā bija uh, savā ziņā pilnīgi Mm, vienota un um, interesanta tikšanās mēs diskusējam par velospēdiem, un tas ir tiešām neticami. Jā, tā, tas ir veids, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām. Tas ir gan labi gaisa kvalitātei, gan pilsoņu veselībai, gan darbvietu ražīšanai, kas ir nozīmīgi. Tātad COP21 priekšsakarā tā būs liela tikšanās nozīmīga mums. Šī deklarācija ir liederīga, bet tagad vajadzētu tiešām patiesu Eiropas politiku par labu vēl satiksmē izveidot. Jā, visi kolēģi saka, jā, tas ir labi, un es ceru, ka visi uzturēs šo pašu pozīciju tad, kad balsos par manu ziņojumu par ilgspējīgu mobilitāti pilsētvidē. Netiek apšaubīts subsidiaritātes princips, to daudzkārt varētu pārmest, bet šobrīd ir pienācis laiks izstrādāt patiesu Eiropas politiku par labu jaunajiem instrumentiem, kas ir labi planētai un cilvēku veselībai un ekonomikai. Tā ir pirmā lieta. Otrais - cīņa pret klimatu pārmaiņām neaprobežojas tikai ar velospēdu izmantošanu. Šodien ir jāraugās uh, Un jāsaka, ka tas ir pirmais transporta sektors, kas pieauga plus 30% siltumnīcas efekta radošo gāžu izmeses. Un kā, pār, kā strādāt, lai aktīvāk no auto satiksmes uz sliežceļiem un upju satiksmes līdzekļiem izmantošana notiktu. Par šo jautājumu runāja dīzeļu skandāla kontekstā Šodien ar Volkswagen skandālu konteksti eh, redzam, ka ir, nu, skandāls tiešām neticams. Komisārs, kas mums atbildēja pagājušajā nedēļā, Strasbūras plenāra sēdē, viņa atbilde bija um, tāda, ka mēs vilāmies. Tātad dalībvalstīm ir manevrēšanas iespējas, eh, jūs varat darīt, ko jūs gribat, un pēc tam mēs redzēsim. Uh, Nu, Volkswagen uh, skandāls nav tikai Volkswagens, bet visa auto nozara, ne tikai Volkswagens ir skarts, bet jāmeklē ir ļoti skaidrs atbildes par kontroli, par te tekstiem, ir jāīsteno uh, spiediens. Komisija un uh, parlaments roku rokā skaidri teiks, pietiek, vairs nevar cilvēks kā ķilnieks izmantot. Domāju, ka dīzels ir mazāk dārgs. Uh, nepārāk piesārņojošs un ļauj viņiem domāt, ka dīzels ir tik daudz um, lētāks un labs, ka varētu domāt, ka rīt eksistēs tīrs dīzels. Un es domāju, ka šodien jāstrādā savādāk, jo redzam, ka viss tas um, Volkswagen ietvaros. To jau zināju kopš 2014. gada māja un uh, starptautiskā padoma tīra uh, transporta labā jau uh, publicēja pārskats par krāpniecību, respektīvi šī informācija bija pieejama, bet neviens neko nedarīja. Tātad Luksemburgas prezidentūras laikā, lai šis jautājums jāskata, jautājums ne tikai par testiem, bet arī par to, kāda ceļa kārta būs, lai pārvietotu uh, mūsu transportu rītdienas pilsētās. Un ceturtā dzelzceļa pakotne Komisijas mērķis bija izveidot harmonizētu, atvērtu dzelzceļa telpu, lai dinamizētu šo sektoru, lai šis sektors būtu daudzkārt interesantāks salīdzinot ar autoceļiem. Man liekas, ka šo mērķi dalībvalstis neīsti labi īsteno un um, vajadzētu, lai um, tiktu tiešām sasniegt vienošanās par šo ceturto dzelzceļu pakotni. Uh, nevar uh, virzīties uz priekšu uh, tikai tehniskajā ziņā, ja nav šī politiskā pīlāra. Es ļoti labprāt uh, gribētu runāt par jauno mobilitāti, jo man liekas, ka mo, uh, ar Uber un Google Car un visām šīm, visiem šiem jautājumiem uh, mobilitāte pilsētās burtiski eksplodē par šiem jautājumiem ļoti labprāt runātu, bet, nu, man vairs nav laika. Manā skatījumā Uber nav uh, viss uh, tehnoloģiski jauns uh, pakalpojums. Tas ir transporta pakalpojums. Tātad mūsu uh, komiteja mums ir uh, jārunā par transporta jautājumiem. Paldies vēlreiz, ministra kungs, un esiet ļoti uh, laipni sveikt vēlreiz. Kad ir? Paldies, tagad Žoržs Bahs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāj. Es, protams, ļoti priecājos, kā luksemburgietis arī šeit sveikt Luksemburgas transporta ministru un pateikties viņam un visai viņa komandai un sveikt viņu ar panākumu, ko viņš ir guvis ar ceturto dzelzceļa paketi. Es domāju, kā jau Vings norādīja iepriekšējām prezidentūrām, tas nebūtu neizdevās Piebildīšu, ka arī latvieši veica labu darbu. Tātad mazās valsts ir izcēlušās pozitīvi un par to mēs visi varam priecāties. Jums laikam izdevās stabilitāti iegūt šajā sektorā un pēc 20 gadiem struktūra reforma, ko esmu piedzīvojis personīgi un ne noteiktības. Tagad dzelzceļa jomai ir ļoti svarīgi, ka šīs reformas var tiek īstenotas, ka mēs zinām, kurp ceļšies tālāk, ka būs izaugsme un uh, mēs atgūsim daļu no zaudētā. Klientam ir jābūt mūsu uzmanības centrā, kvalitātes kritērija to mēs kā parlaments arī atbalstījām, un trilogā sarunās domāju, ka mums bū, mēs veiksim labu darbu un uh, panāksim vienošanos. Roberts Zīli jau uzsvēra sociālus aspektus, par tiem jūs neko neteicāt, varbūt nedaudz par to, ka Eiropas parlaments transporta komitejai mums bija skaidri priekšstats par to, kas notiek, ja līgums netiek atjaunots kas notiek ar personālu. Es domāju, ka šeit mums ir skaidri um, jāaizsargā darbņem intereses. Tik tālu par dzelzceļa paketi. Es gribēju vēl kaut ko teikt par viltoto datu skandālu, par um, izmešiem e, to var saukt arī par Volkswagen krāpšanas skandālu. Ehm, to pat nevar pārāk bargi nosodīt. Bet atšķirībā no Karims Dēlī es negribu eh, dīzeli kā tādu tagad um, norakstīt. Dīzeli var uh, padarīt tīrāku un es domāju, ka pie tā jāstrādā. Mēs parlamentā pirms diviem, trim gadiem uh, iestājāmies par reālās dzīves testiem neatkarīgi no tā, vai mums ir viss Eiropas līmeņa kontrolas iestādes, jo, jā, komisijai trūkst izlēmības šajā jautājumā, to mēs esam redzējuši, un dalība valstis bloķē īstenībā. Uh, Eiropas vai pasaules līmeņa ne, uh, kontrols instats. Kāda tagad ir šajā jautājumā padomē noskaņa, vai varbūt beidzot ir kas iekustējies? Paldies. Un es arī esmu pats sevi iekļaus runātājs sarakstā, un pēc tam Fransuā Bolša atbildes Inese. Es tev nepiekrītu. E, transporta joma e, tiek kritizēta nevis kā tāda, bet tādēļ, ka tā ir vienīgā joma Eiropas Savienībā kopš 1990. gada, kur emisijas nav samazinājušās, bet pieaugušas. Vienīgā tāda joma. Kādēļ? Tādēļ, ka savu uzdevumu tā jau uztveras nopietni. Automašīnas kļūst arvien smagāks, lielāks un uh, vairāk izmešas rada. Un tad uh, šīs emisijas tika viltotas, dīzeļu slāpekļu oksīds 500 ir norma, bet 80 ir atļauts attiecībā uz Eiro 6 normu. Tādēļ automašīna industrija, Volkswagens un citi neņem pietiekoši nopietni šo savu domu. Minēšu tikai vienu rādītāju. Ražotāji, protams, arī toreiz kritizēja, teica, ka tas nav iespējams, kopš 1990. gada izmeši ir par 32% samazināšanās transportā, pār 80% pieauguši tajā pat laikā. Uh, Ražotāji to ar mūsu nodokļu maksātāju līdzekļiem arī sasniedz, bet ja mēs transportā neko nedarīsim, tad miljārdu investīcijas citās jomās būs pilnīgi nenozīmīgas tādēļ, un tas ir iespējams, pat parastās automašīnas, kas jau ir tirgu uh, ar materiāliem, kur jau ir tirgu par 25% var samazināt eh, izmešus eh, ar dīzeļiem, tas ir iespējams, arī bez trikiem, uh, to mēs redzēsim, un to vajadzēs darīt jau sen. Uh, Tādēļ mums transportā ir jāliek uzsvars, nevis tāpēc, ka mums transports nepatīk, es esmu par mobilitāti, bet vienkārši šie ražotāji jau 20 gadus nav sapratuši, kādas ir iespējas un kas ir darāms. Otrakārt, arī tagad par velosipēdiem grib runāt. Tautsemniecības faktors, VIM, tu to pieminēji, tas ir ierakstīts arī šajā transportā. 50% preču transports pilsētās Eiropā var aizstāt ar uh, eh, transportu velosipēdiem taču transporta velosipēdi vai e-velosipēdi netiek atbalstīti. Tās taču ir iespējas samazināt izmešus, tāpat laikā eh, šo eh, iekšpilsētas transportu nodrošinot. Treškārt par dzelzceļa paketi. Šeit man interesē apusējība. Es esmu arī par tiešiem līgumiem, neatkarību no līguma lieluma. Berlīnē ir šīs eh, pilsētas satiksmes uzņēmums BVG, eh, viņi saņem tiešos līgumus pilnīgi pareizi, bet eh, tad toties viņi eh, nevar piedalīties konkursos. Es domāju, tas arī ir jāievēro. Man interesē, kā tas tika debatēts, un otrs, Žorš jau runāja par uh, darba ņēmēju mm, aizsardzību, arī attiecībā uz transporta līdzekļiem un to ražošanu. Hanoverē ir labs piemērs, e, tika nodrošināts e, tas, ka um, darbinieki tik, netika atlaists, tas ir ļoti labs piemērs. Uh, un te jau ir ne tikai sociāli, bet arī tautsaimnieciski aspekti kā e, šie jautājumi tika diskutēti, padomē man interesētu. Un tev vēl atliks laika sniegt e, daudz atbilžu. Sākumā paldies par e, pieeju un ļoti pozitīvo uzņemšanu. Attiecībā uz ceļas ar pakotni es esmu ļoti iepriecināts par to. Un uh, kļūstu vēl optimistiskāks, uh, lai ātri sasniegtu panākumus, lai trilogā nu, tiešām varētu noslēgt darbu pie šīs pakotas un lai atbildētu uz jautājumiem. Nu, sākumā piezīme. Es nu, neiejaukšos parlamenta lietās, bet man liekas, ka ir ļoti, ļoti labi, ka datumi jau ir nosprausti trilogam un tas piešķirs nepieciešamo dinamiku, lai virzītos uz priekšu. Uh, Tagad par uh, dažādiem jautājumiem. Nu, sākumā sociālais jautājums. Jā, tika diskutēts sarunu ietveros darba grupās, bet jāsaka, ka nu, tā principiāli netika raksts konsens, lai iekļautu sociālo klauzulu tekstā bija um, tā, ka dar, dažas dalībvalsts ļoti kavējās pieņemt šādu pieeju, un Luksemburgas prezidentūra tādēļ piedāvāja tekstu kompromisu bet nesam um, nonākuši pie situācijas, ka to varētu iekļaut tekstā. Un tāpat arī uh, appusējībai, jeb reciprocitātei, jā, par šo jautājumu runājām, bet nebija vairākumu darba grupā, darba grupu vidu, lai iekļautu šo aspektu, bet nu jā, tie varbūt ir tie divi jautājumi, pie kuriem vajadzētu varbūt tri trilogā pieskarties. Nu, parlamentam ir iespējas un redzēsim, Kā būs, nu jums ir tāda, nu, nu varbūt, ka jums nav tāda veiksmīgāka uh, pieeja, bet nu varbūt, ka lielākas iespējas ir uh, veiksmīgi strādāt. Jā, nu, protams, ka var diskutēt par šiem punktiem skaidrs. Tagad par uh, caurskatāmību. Arī šis jautājums tika pieminēts. Es domāju, ka teksti paši pa sevi ir mm, pietiekami precīzi e, attiecībā uz caurskatāmību un uh, noteikumiem, kādi ir uh, attiecībā uz finanšu plūsmu. Kad šis teksts tiks pieņemts, un es varu teikt, ka ir dalībvalsts, kurām bija grūti, nu, ja tā var teikt, uh, šo ziņu pieņemt um, kompromisos, uh, neesam devušies tik tālu, cik oriģinālais komisijas teksts, bet, nu, oriģinālais teksts bija nedaudz pat tālu. Es domāju, ka kompromiss, kas ir sasniegts tagad, labi atrisina šīs problēmas. Uzlabojot eh, būtiski šo situāciju kopumā. Tagad jautājums par transportu un CO2 izmešiem. Es gribētu sākumā teikt sekojošo. Es eh, pilnībā piekrītu Vandekampa eh, kungam, kurš, kurš saka, ka vienmēr ir jāpadomā par ekonomisko potenciālu transporta sektorā. Es pat eh, teiktu vairāk. Vakar vakarā mani ielūdza konstruktoru eh, tād, tādā pasākumā, nu nenosaukšu eh, autoražotāju, lai nereklamētu to, bet, nu, es teicu, bet uzklausiet. Uh, Volkswagen gadījums ir nu, tāds neveiksmīgs Eiropai, un tas ir nepieņemami, bet arī neveiksmīgi, jo būtībā Eiropas Savienības līmenī rūpniecība nav tādā situācijā, kādā tā varētu būt, kā es vēlētos ar tehnoloģijām, kas ļautu mazākus CO2 izmešus sasniegt, bet tā ir daudzkārt labāk nekā citur pasaulē. Un tagad VW situācija, Volkswagen situācija ir mūsu iespēja tas tādā tā kā defensīvā un ārkārtīgi ātri jāizkļūst no tā, jo ir ekonomisks izaicinājums. Ja jūs paraugoties uz, eh, nu, pat labam Ķīnas uh, situāciju salīdzinot ar COP21, pilnīgi jauns, kas notiks Ķīnā. Lielā problēma Ķīnā ir uh, atmosfēras piesārņojums, ir divas pat trīs problēmas, ir rūpniecība kopumā, bet arī uh, kurina ar oglēm un izaugsme automobiļu sektorā lielajās metropolās noved pie tā, ka gaisa piesārņojums ir tiešām ļoti liels, un tas uh, rada lielas problēmas Ķīnas uh, vadībai. Jo liekas, ka viņi ir ļoti, ļoti uzmanīgi attiecībā uz šo savu pusi. Ja jūs paraugaties uz uh, tiem filmiem, kas ir YouTube, uh, ir Ķīnas tāda. Mm, Ķīnā ražot uh, filmu un to uzreiz miljoniem reizi noskatījās un tā netika uh, kontrola, respektīvi tā izbēg no tādas kontrolas un tagad to ļoti bieži skatās. Ķīna pieprasīs aizvien vairāk tehnoloģiju, lai atrisinātu šo uh, problēmu. Līdz ar to viens no lieliem tirgiem pasaulē automobīļu sektorā tā ir Ķīna, un tās pieprasījums ļoti būtiski pieaugs, lai izmantotu tīrākas automašīnas. Līdz ar to tas tāds ļoti ekonomisks jautājums, un jāsaka, nu laimīgā kārtā bija šis spiediens Eiropā, lai mēs vairāk celtnienu īstenotu, lai automašīnas būtu efektīvākas un mazāk problemātiskas videi, jo Eiropai tas atļāva, mūsu rūpniecībai tas atļāva būt um, konkurētspējīgākai, labākai um, pasaules līmenī. Līdz ar to COP21 jautājums ir ļoti ekonomisks salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, jo Kyoto protokols uh, to neparakstīja ne Inde, ja ne Ķīna, un tas būtu kaut kas pilnīgi jauns, ja šo protokolu parakstītu Parīzē, un uh, ja uh, darbība būtu līdzsvarotīga līdzsvarotāk un pilnībā izmainot ekonomisko pieeju. Un tas būtu kas jauns. Un Eiropas rūpniecība varētu arī iekarot citus tirgus ar tīrāku tehnoloģiju, kas būtu efektīvāka. Tagad par Volkswagen. Esam diskutējuši pēdējā padomas laikā. Bija atbildīgais komisārs par konkrētu spēju un ekonomiku. Viņš stāstīja par uh, reālajām um, emisijām um, braucot. Un jāsaka, pirmā apmaiņa starp komisāru un um, Vācijas ministru viņš uzsvēra, ka diskusijām jābūt uh, publiski pieejamam, un tagad ir ļoti ātri ir uh, jāpieņem uh, šī pakotne, un komisārs mums teica, ka viņš vērtē, ka nu, tāda principālā pieeja padomē un visi tie, kas ir spē, skarti, cer, ka līdz, eh, tiešām līdz oktobra beigām varēs finalizēt šo dokumentu. Tas ir ļoti labi, jo tas tad ļaus eh, izmantot realistiskākus testus un pieeja būs kopumā realistiskāk salīdzināt ar to, kas ir pat labam. Bet, manuprāt, šis nav eh, šī darba vai stāsta noslēgums. Krīze, lai cik sarežģīta tā būtu, tā ir arī iespēja, un iespēja ir jāizmanto. Jo iespēja tā mums ļauj uh, radīt uh, nulles emisiju automašīnu, pilnīgi tīru, un tehnoloģijas eksistē. Nu, tagad tās ir uh, jāvirza, lai tās būtu spējīgas konkurēt tirgu. Un šeit uh, Eiropai un dalībvalstīm ir piekrīt nozīmīga loma, jo infrastruktūras uh, līmenī ir uh, jā, jā, jā, tā ir elektromobilitāte, bet arī citas tehnoloģijas, kādas ir alternatīvās, tādas kādas ir parastajam izmešu motoram. Es domāju par um, hidro uh, tehnoloģijas izmantošanu un citu. Tātad tā ir iespēja doties uz priekšu un ātrāk doties uz priekšu. Jā, vienmēr ir pārējais fāze, un šeit dīzelim būs noteikti nozīmīga loma. Piekrītu tiem, kas teica, jā, ir iespēja dīzeļa degvielu padarīt daudz kārt tīrāku. Tās nav izmantotas ne visi tie, kas ražo automašīnas un konstruē tās, to ir izmantojušas arī izmaksu dēļ, bet pārējais laiks ir jāsamazina tā ilgums un jāizmanto tās tehnoloģijas, kādas jau pat laban eksistē, lai varētu vēl labāk strādāt. Tas ir izaicinājums, liels izaicinājums, bet ar ekonomiskiem potenciāliem un, manuprāt, tie ir milzīgi potenciāli, ja mēs e, inteliģenti varētu izmantot šo aspektu. Tagad par velospēdu. Nu, pirmkārt, e, ķiveres jautājums. Es piekrītu tiem, un tai pozīcijai, kāda ir uh, Mihēlam Krāmeram. Man liekas, ka ir nepieciešama atšķirība. Es daudz braucu ar velospēdu, arī ikdienā, arī uh, sportojot. Kad sportojot svētdien, es uh, um, vienmēr izmantoju uh, ķiveri, man ir cits velospēds, bet nu pilsētā pārvietojoties, es domāju, ka nu, tai ir jāpa, tam jāpaliek ir ieteikumam, nevis. Uh, uh, obligātam noslēgumam, jo visādi citādi daudz ko iznaicināsim no tiem, tām priekšrocībām, kādas ir pilsētas pārvietošanas kontekstē. Domāju, ka nav proporcionalitātes starp risku un e, zaudējumiem. Teiksim, riski un tie zaudējumi, e, ja vēlas pēc zaudēt savus priekšrocības. Un ja paraugoties uz pētījumiem, kas valsts, kas ir mēģinājuši tā kā Austrālijā, uh, dažādās valstīs, dažās, dažādi risinājumi arī ASV, visi tad ir no tā atgriežies. Nu, bērniem līdz 12 gadiem situācija ir atšķirīga. Es gribētu, lai tas būtu obligāti. Bet nu, ne tādēļ. Savādāk, bet nu, man liekas, ka pieaug, bērni nav tik atbildīgi kā pieaugušie, un viņi ir nu, ļoti ievainojam. Velosipēds ir uh, transporta līdzeklis, nu neaizvietosim velosipēdu tagad, lai aizvietotu labāku, kaut ko labāku. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts, es biju ārkārtīgi apmierināts ar to, ka mobilitātes nedēļas laikā uh, fotors bija, lai būtu laba izvēle un labs, uh, laba kombinācija starp uh, dažādiem transporta līdzekļiem, proti eh, izmantot dažādus, eh, reklamēt multimodalitāti, tas palīdz atrisināt problēmas. Un man liekas, ka attiecībā uz investīcijām arī jāievēro tas, ka nu, nevaram tikai pievērsties ilūzijai, ka ir viens eh, transporta veids, kas visas problēmas atrisinās. Nu, noteikti, ka tas ir tāds dažādu transporta veidu izmantošanas jautājums. Paldies! Paldies! Līdz ar to šīs diskusijas ir noslēgtas. Divas piezīmes vakar. Lēmām, ka pēc iespējas ātrāk gribam diskutēt par politisko daļu un uh, abus noslēgt. Tādēļ esmu tolerants šodien un ļoti labi, ka jau ir datumi atrasti un ļoti labi, ka tie pat ir publiski zināmi un tas ir ļoti labi. Vim van de Kampam sirsnīgs veids un, un liels paldies! Otrs punkts, par ko es gribu teikt. Latvija spēja pēdējā dienā noslēgt tehnisko daļu. Tas bija liels, liels panākums, un tādēļ es nemaz negribu teikt, ka Luksemburga to dara, dar, bet arī Latvija labi strādāja. Un tās negatīvās lietas es atstāšu uh, un izcelšu tikai pozitīvo. Un trešais, pa ko gribu runāt. Visi teicām paldies Luksemburgai un sveicām, ka viņi to ir spējuši, un to es kā komitejas priekšsēdētājs gribu vēlreiz uzsvērt. Paldies, ka spējāt to. Un pēdējo reizi, kad diskutējām, runa bija par plānu B. Mēs kā komiteja saņēmām uzdevumu šo visu dokumentu kopētni kā pakotni uzturēt, un tad jautāja, kāds ir plāns B. Es teicu, ka esmu optimisms. Jo atceros, ka Vācijas pirmais federālais prezidents Teodors Hojs jāteic, ka nu, vienīgā mēslu kaudas, kuras nekas neaug, ir tikai pesimisms. Ļoti labi, ka tu esi optimists un vari arī optimāli rezultātu šeit mums sasniegt. Paldies par centieniem, paldies par komandu. Esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies. Ļoti jauki, ka bijāt šeit, lai uh, uh, mūs iepazīstinātu ar visiem šiem jautājumiem. Un vēl viens, vēl viena izpiezīme. Jā, atļausi divi vārdi. Nu, pirmkārt, sirsnīgs paldies manai komandai par ļoti labajo darbu, bet gribu arī pasvītrot to, ka uh, Latvijas uh, prezidentūra, padoms prezidentūra uh, atļāva mums uh, pilnībā koncentrēties uz politisko daļu. Bet at, uh, un gribu teikt arī uh, Nīderlandes kolēģiem, uh, un grib izcelt viņu darbu, kas ir bijis ļoti cieši ar mums kopā. Un tam jābūt tā kā piemēram, ka trīs uh, valstu grupa ļoti labi um, uh, strādā un tiek sasniegt labi rezultāti. Trietā mēs saskaņojām mūsu darbību ar Latvijas prezidentūru, mūsu prezidentūru un darbosimies tā arī tad, kad Nīderlandes kolēģi 1. janvārī pārņems šo darbu un tas ir būtisks priekšnoteikums, lai varētu lietas virzīt uz priekšu, lai darbība būtu veiksmīga. Paldies! Paldies, paldies arī vēlreiz par to, un līdz ar to šis darba kārtības punkts ir pabeigts. Paldies vēlreiz, ka Luksemburgas padomas prezidentūra ir bijusi šeit klāt. Vielen Dank. Die Kommission spricht jetzt Herr Charles Ruiz. Mhm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 So we can start to our last point. Labi, sāksim skatīt pēdējo punktu šī rīta darba kārtībā. Un eh, tā ir eh, prezentācija. So, ich komme nun zum nächsten Tag. Nākamais darba kārtības punkts. Plānāto komisijas pasākumu prezentāciju par TNT. Komisija ir informējusi parlamentu, ka gatavo deleģēto likumdošanas aktu, lai piemēro TNT plānus. Tas skar Balkāns, Rietums, Norvēģiju un Īslandi kā jau iepriekšējā sēdē pieminēja, ir nozīmīgi, lai mūsu komiteja uh, pārbaudītu to, kā komisija īsteno parlamenta nodotos uzdevumus deleģētos pasākums un to sagatavošanu tiem sekosim un mūsu piezīmes saulēcīgi izteiksim, lai komisijai būtu iespēja uh, priekšlikums vēl pirms likumdošanas aktu izmanīšanas izmantošanas. Nu, bez mūsu piekrišanas nebūs arī deleģētā tiesība akta, toreiz jau to tā noteicām. Līdz ar to tagad dodu vārdu komisijas priekš pārstāvim Reuters kungam, lai viņš mums pastāstītu par TNT plāniem un termiņiem, kā tiks darbs veikts. Reuters kungs jums vārds un ļoti priecājos jūs sveikt šeit mūsu vidū. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Uh, Pateicos jums par man doto iespēju uh, pastāstīt par deleģētā akta pieņemšanas procesu. Uh, Tādējādi tiek gatavots TNT vadlīnijas laika posmam līdz 2013. gadam. 2013. gada beigās uh, mēs nonācām gandrīz pie vienbalsīgas vienošanās par atbalstu TNT eh, regulai, kas stājās spēkā 2016. gada 31. decembrī. Viena no normām, kas eh, tajā tika paredzēta, bija iespēja pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz TNT eh, paplašināšanu uz kaimiņu valstīm ar priekšnosacījumu, ka tās ir tikai indikatīvas kārtas, un tās var eh, tikt īstenot tikai panākot eh, augstu līmeņu vienošanos. Tādējādi tika pieņemts deleģētais akts, eh, lai sagatavotu indikatīvās kartes uh, austrumu partnerības valstīm. Uh, Tagad, kad šī regula ir spēkā jau gandrīz divus gadus, mēs nākām pie jums ar uh, priekšlikumu delģētajām aktam, uh, par uh, ko jūs komiteja ir informējis arī mm, ģenerāldirektors TNT dienās Rīgā, tāpat arī tiekoties ar Rietumu Balkānu transportu ministriem. Tā kā es pieņemu, ka jūs esat jūs zinat par to, bet es gribētu nodrošināt pilnīgu caurskatāmību un pastāstīt par uh, ko te ir runa. Tad es pastāstīšu par diviem atsevišķiem jautājumiem. Tātad Rietumbalkāni un Islānu un Norvēģiju. Par Rietumbalkāniem augst, uh, vienošanās augstajā līmenī tika panākta šī gada augustā, kad tikās Rietumbalkānu uh, sešu valstu premjerministri ar uh, vairāku Eiropas Savienības dalību valstu premjerministriem. Uh, Šo procesu inicijēja kanclere Merkel Berlīnai pagājušajā gadā, un tas tik tālāk virzīts eh, Vīnē šogad, un tas turpināsies nākamajā gadā Parīzē. Tik panāk vienošanās par Rietumu Balkānu kartēm, un es pēc brīža arī parādīšu šīs kartas jums, un tālāk jautājums par Islandu un Norvēģiju, kam ir jātransponē TNT regula uh, savā ekonomiskajā telpā un tas eh, notika apvienotās komitejas sēdē šī gada oktobrī, un tas tālāk tiks arī transponēts likumdošanā. Mums nesen notika ekspertu grupas konsultācijas, kur bija klāta arī eksperti no padomes un parlamenta, un man ir liels prieks, ka var šodien jūs iepazīstināt ar rezultātiem. Tātad, kādi ir rezultāti? Tātad šajā attālā jūs redzat karti. Labajā pusē, kas jau tagad ir atrodama TNT regulā, kreisajā pusē jūs redzat karti, ko mēs vēlamies e, iestrādāt TNT regulā, izmantojot deliģēto aktu. Kad ir atšķirības starp šīm divām kartēm? Kreisajā pusē kartē redzat uh, ar eh, traknāku izceltas līnijas, un tā ir atšķirība. Eh, sešas Balkānu valstis vienojās prioritarizēt eh, šo galveno tīklu vai kodolu tīklu. Tas neko nemaina Connecting Europe Facility, bet šīs izmaiņas ir svarīgas tikai TNT regulas kontekstā, un dalība valsts, kas tiekstuši to darīt, vēlas to izdarīt, lai koncentrētu pieejamās investīcijas tieši šīm eh, pamattīklām eh, vai galvenajām tīklām. Arī EPA pirms iestāšanās instruments tiks izmantots un Rietumbalkānu investīcija fonds. Mēs uzskatām, ka šis process ir eh, ļoti auglīgs, rezultatīvs un svarīgi ir, lai eh, nauda nesadrumstalotos dažādiem mazākiem projektiem, un nākamajā attēlā redzēsiet eh, līdzīgas izmaiņas tiesībā tātad uz ceļtīku karti. Labajā pusē jūs redzat karti tādu kā tā šodien, atrodam TNT regulā. Kreisajā pusē ir tā karta, ko mēs ieviesīsim izmantojot diliģēto aktu, kur arī ir identificēts šis uh, kodola vai pamatīkls. Un arī jūras, uh, iekšzemes, es atvainojos, iekšzemes ūdens ceļiem šeit vispār nav nekādas atšķirības, jo uh, tīkls jau pirms tam tika identificēts eh, kā šis kodola vai pamata tīkls. Vispēcot par sešām Balkānu valstīm, eh, tāda pati metodika tika izmantota arī eh, šī pamatīkla identificēšanai. Tas ir sākot ar kapitāliem, ar ostām, un termiņš realizēšanai 2030. gads. Tātad eh, šī eh, vienošanās ir pilnīgi vienāda. Eh, pat ja tā ir indikatīva, mēs neko nemainīsim Connecting Europe Facility finansējumā, bet tā ir tāpat metodika ar to pašu perspektīvu. Un tas, protams, ir svarīgi tiem, kuri mm, pārvalda attiecīgos investīciju fondu līdzekļus. Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgs solis O, un ļoti labi, ka tika panākt šī vienošanās starp Eiropas Savienības dalībvalstu premjerministriem un sešu Balkānu uh, valstu premjerministriem, klātesot komisijai un ārējās darbības dienas pārstāvjiem. Tālāk otrā daļa priekšsēdētāja. Šeit ir mazāko apspriest. Kā jūs zinat, mums jau bija kartas Īslandē un Norvēģijai TNT vadlīnijās. Tur bija arī daļa uh, uh, no šī kodoltīkla, bet tagad, kad mēs e, transponējam to um, kopējās ekonomiskās telpas akī, mēs raugāmies vai statiski, statistiski un faktiski viss ir korekti un pareizi. Un attiecībā uz Īslandi mums uh, vajadzēja uh, strītot vienu uh, lidostu un pievienot vienu jūras ostu tīri statistiski. Un par Norvēģiju arī vajadzēja svītrot divas uh, ostas un divas jaunas pievienot, vajadzēja arī aktualizēt uh, nosaukums un vajadzēja pievienot divas lidostas. Un visbeidzot, ceļ uh, savienojums, viens punkts, tas nebija iekļauts 2013. gadā, Norvēģijas iestādes norādīja mums to izņemt ārā un aizstāt ar citu uh, savienojumu, ceļu savienojumu, ko starptautiski izmanto. Tālāk nākamie soļi. Mēs esam konsultējušies ar citiem komisijas dienestiem, kā jūs zināt, mums ir saviekšējā procedūra un kārtība tām. Uh, Es jau norādīju, ka mums bija tikšanās ar parlamenta un padomas ekspertiem. Tagad mēs ierosinām eh, šo procesu pabeigt līdz oktobra beigām, bet nu varbūt arī novembris sākumā. Un tad mēs informēsim Eiropas parlamentu, un kā norādīja priekšsēdētājs, tad jums būs attiecīgi tiesības piekrist vai nepiekrist šim deleģētajam aktam. Tad tāda ir patreizējā situācija, un mēs vēlamies eh, informēt eh, decembrī TNT komiteju par šo situāciju. Mēs raudīsimies arī uz citām kaimiņu valstīm, kam ir līdzīga vēlme. Mums nav patreiz karšu vidusjūras reģionam, mums nav eh, šī kodola tīkla uh, Turcijai, kas arī ir austrumu partnerības valsts, bet mēs informēsim jūs par turpmākajiem soļiem un turpmāko darbību tālāk. Paldies! Paldies, Reuters kungs! Dim! Mārio Žans Marinusku. Paldies priekšsēdi, es domāju, ka labs priešlikums tīklā bija jāiekļauj arī Rietumbalkāni, pilnīgi pareizi. Un man ir divi punkti. Pirmkārt, ir savienojums starp Paračinu un robežu starp Serbiju un Bulgāriju. Un es domāju, ka Bulgārijas kartē jāiekļauj savienojums starp robežu un vidinu pašreiz tādas īsti nav. Ja mēs paraugamies apkārt, savienojumi starp uh, uh, Rietumbalkāniem kaimiņiem ir labi, bet šis, šī iztrūkst. Varbūt to ielieciet tur. Otrakārt, par projektiem, kas ir identificēti, es saprotu, ka tas ir diezgan sarežģīti, jo ir sešas valstis, viens miljārds Nav vienkārši izraudzīties projektus, bet ja mēs raugāmies uz kārti, tad ir šeit projekts, eh, te arī viens, te arī viens. Bet kā ar uh, koordināciju starp šiem projektiem? Un eh, koordinācijas starp šiem projektiem un nacionāliem projektiem, un arī koordinācijas starp šiem projektiem un ES kaimiņu valstu masterplāniem, ģenerāla plāniem mm, lai mēs nodrošinātu vislabāko rezultātu no investīcijām. Visbeidzot, jūs pieminējāt Turciju, kā ar Eiropas uh, austrumiem Moldova, Ukraina, jūs nebildāt nevārdu par tām. Paldies, un tagad vārds Ismailam Ertugam. Es kļūdījos, Ismail, tev vajadzēja dot pirmam vārdu, jo tu esi referents. Nē, nē, viss kārtībā. Paldies, sirsnīgs paldies, Reutersa kungs, ka esat šeit ieradies un sniedzāt mums atskaiti ļoti jauki par Transeiropas e, transporta e, tikliem dzirdēt no pirmavota, kas šeit notiek pirms divu pusgadiem. Mums šķita ļoti svarīgi, ka mēs Transeiropas tīkls paplašinām, iekļaujot tajā visu Eiropu, un, protams, te ir jāmin e, kā pirmās Rietumbalkānu valsts e, Norvēģija un Īslande. E, es domāju, ka jūs esat šo uzdevumu ļoti labi paveicis. Esmu pat pārsteigts, cik labi tas izdevās. Un es domāju, arī turpmāk mums vajadzētu strādāt pie austrumu partnerības, jo mērķim, es domāju, šeit šaubu nav jābūt tādam, Eh, arī ārpusējas robežām um, iedibināt standarti, kas ļautu mums CO2 izmešus samazināt, transporta plūsmu nodrošināt, uh, nodrošināt labu uh, savienojumiem ar dažādiem transporta uh, veidiem un vienu līmeni nodrošināt dalībvalstīs. Šeit šaubu nevar būt. Un es domāju tādēļ, ka šis ir viens no labākiem likumdošanas iniciatīvām, kuras Eiropas komisija kad ir iedā, ierosinājusi arī mūsu jomā. Runājot par nākotni, es labprāt turpināšu sadarbību ar jums un uh, es domāju, uh, lēmumu, kas mums būs jāpieņem uh, attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem nākotnē, es uz tiem raugos optimistiski. Paldies nākamā Inese Ājāla Sendera. Paldies priekšēd. Arī es pateicos par sniegto atskaiti. Ir ļoti labi būt informētiem par to, kā iet darbi no rokas par Rietumbalkānu valstīm. Man ir jautājums. Šeit eh, sadarbība ar Bulgāriju eh, nedaudz pieklibo, Ir taču e, vienošanās starp Merkeli, Faimanu un citiem, bet kā ir ar pārējām robežām un jaunajām, jauniem autoceļiem, kas tur tiek būvēti un kur ir vajadzīgi līdzekļi? Vai mēs, e, vai šeit ir e, sarunas ar pierobežas valstīm, uz kurām tas arī attieksies, un, protams, ar Vāciju un Austriju? Tad par Islandu un Norvēģiju. Un nu, te ir rakstīts visaptveroši, comprehensive, labi. Bet kā tas atsauksies uz finansējumu? Pavisam konkrēti. Un visbeidzot, ar vien tiek runāts par jaunām projekta un konkursu noteikumiem. Kad tad uh, sāksies šī projekta atklās novembrī, decembrī? Paldies, tagad Andors Delī. Paldies, priekšsēd, es domāju, ka ļoti svarīgi, eh, ka tas tiktu apstiprināts nākotnē projekti ir jāvar plānot, finansēt, eh, šīs kārtas tādēļ jāapstiprina, bez tā mēs to nevaram paveikt. Īpaši Rietumu Balkānu reģionā tas ir ļoti svarīgi, jo viss šīs valsts izmot Bosnija ir kandidāta valstis. Un visapkārtām ir ēst dalība valstis. Tādēļ es domāju, ka mums nevar būt loģisks pilnīgi funkcionējošs tīkls bez Rietumu Balkānu valstīm transports un infrastruktūra arī var dot labumu visu reģionu tautsemniecībai un stabilitātei. E, nesenā pagātnē tā bija liela problēma. Investēšana šajā koridorā ir investēšana Eiropas stabilitātei un nākotnē, ja tā varētu teikt nedaudz poētiski. Es eh, labprāt vēlētos arī detalizētāk dzirdēt par finansējumu. Pilnīgi piekrītu kolēģim Marinesku, ka koordinācija eh, šajā ziņā attiecībos projektu finansējumu jāuzlabo. Un tad, vai jūs varētu paskaidrot, kāda ir ES stratēģija mārketinga ziņā? Ko es ar to domāju? Jānodrošina taču ES finansējuma redzamība šajos infrastruktūras projektos. Piemēram, jūs varat izdarīt secinājumus no uh, Dienvidu gāzes vada izgāšanās. Krievi eh, ļoti labu propagandu izvērs reģionā par to. <clears throat> Arī Eiropas Savienībā ir nepieciešama laba uh, marketinga stratēģija uh, attiecībā šiem vienam projektiem. Tā, tā var būt mācība. Paldies! Nākamā Gēzīna Maisnere. Uh, Paldies! No vienas puses priecājos, ka gan Norvēģija, gan Islanda, gan Rietuma Balkāni tiek iekļaut tagad šajā plānojumā, tas ir apsveicami. Visas politiskās grupas piekrita tam, ka TNT plāns ir ļoti svarīgs, šis ģenerāla plāns un e, iekļaut Rietumbalkāns tajā tas ir pilnīgi pareizi. Finansējumu. To pieminēja daudz. Labi, tas nav tiešais ES finansējums, bet tās ir trešās eh, valstis, kas ir mūsu pierobežā un kuras eh, vēlas arī reiz kļūt par dalībvalstīm, kā šo finansējumu visveiksmīgāk plānot un kā panākt šīs vienošanās ar valstu valdību vadītājiem un vai koordinatori arī ir iesaistīti šajās sarunās, koridoru koordinators, es domāju, divi vai trīs no viņiem, uz viņiem tomēr arī attiektos it kā šie jautājumi par trešām valstīm, eh, kaimiņu valstīm, kuras ir mūsu pierobežā un varbūt kādreiz pat būs dalība valsts vai koordinatori ir iesaistīti šajās sarunās. Paldies, Ed, Klaudija, tās padēļ. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tās ir labās ziņas ka e, šis tīkls tiek paplašināts arī uz Rietumu Balkāniem, bet kā jau vairāk kārtīgi komitejā esam teikuši, es uzskatu, ka mums ir jākoncentrējas uz tīkla paplašināšanu Austrum Eiropā, jo tas nozīmētu savienošanu ar pārējo Eiropu. Es gaidu, kad Eiropas komisija mūsu komiteja uh, Um, pastāstīs pār savu redzējumu šajā jomā, jo man bail, ka mēs esam atstājuši novārtā infrastruktūras attīstību Austrum Eiropā. Protams, ir svarīgi arī uzturēt attiecības ar trešajām valstīm, tīpaši tām, kas grasās pieties Eiropas Savienībā kaut kāds, bet es piekrītu tām, kas ir nepieciešama integrēta pieeja ar ģenerālu plāniem dalību valstīs, jo ja jūs vēlaties paplašināt tīklu, bet visās tajās daļās nav starpsavienojumu, un mēs nevaram savienot dalībvalsts savā starpā, tad es nedomāju, ka mums izdosies veiksmīgi to realizēt. ne no infrastruktūras, ne ekonomiskā viedokļa. Kad tiek attīstīta šāda transporta tīkla, mums nedrīkstam aizmirst par ekonomisko pusi. Paldies! Danke sehr. Paldies. Mums vienmēr jāsagaida tulkojums. Un pēdējais, bet nevis mazāk nozīmīgais, Vims Fandekams. Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties kolēģis, man ir viens jautājums par Īslandu un Norvēģiju. Es saprotu, ka mēs investēsim Rietumbalkānu valstīs, jo tās ir potenciālās Eiropas Savienības dalībvalstis, bet vai šī regula nozīmē to, ka mēs investēsim Norvēģijā un Islandē? Varbūt tas ir nacionālistisks jautājums, bet, diemžēl, man arī šāds jautājums ir jāuzdod šādās politiskās diskusijās. Paldies! Nu jā, Norvēģija jau nav nabadzīga valsts. Katrā gadījumā jautājums jūs uzklausījāt un uzklausīsim tagad jūsu atbildes rātars kungs. Paldies, Krāmer kungs. Uh, Godātie deputāti, es gribētu sākt ar Ertuka kunga komentāru. Jā, TNT, kā tas nodefinēts šajā regulā, ir svarīgs atskaites punkts, un mēs negribām to novērtēt par zemu, jo mēs uh, varam arī eksportēt tos standartus, par ko esam vienojušies uh, TT regulā uz citām valstīm, tādējādi nostiprinot attiecības ar tām. Un pat ja šīs valstis vēl nevar kļūt par dalību valsts, tad mēs varam cieši sadarboties. Un tieši to mēs cenšamies darīt komisijā. Uh, piesaistot eh, mm, dažādu ģenerālu direktorātu kolēģus. Un Ertu kungs būtu ļoti labi turpināt sadarbību šādā veidā, jo mēs eh, sagaidām, ka būs vairāki deleģētie akti, kas pie jums nonāks. Un es gribētu runāt par šo svarīgo klauzulu TNT regulā. Mēs varam vērsties pie jums ar šādu deleģētu aktu tikai tad, kad tiek panākt vienošanās augstā līmenī. Par Rietumu Balkāniem šāda vienošanās tika panākta šī gada augustā, un tā bija Merkels kundzes iniciatīva, bet tā neaprobežojas tikai ar Vāciju, Austriju un Franciju. Visas dalība valsts tika aicinātas sēties pie galda kopā ar Rietumu Balkāniem, lai pieņemtu šo lēmumu. Marinesko kungs, jums ir taisnība norādot, ka iztrūkstošais posms vai savienojums starp Serbijas un Bulgārijas uh, robežu un uh, attiecīgi tuvējo tiltu ir svarīga vieta, un par to mēs runāsim nākamreiz, kad mēs iedīsimies šajā komitejā, jo tur ir vēl viena norma, kas runā par uh, Eh, Eiropas Savienības 28 dalību valstu transporta tīklu karšu aktualizēšanu. Šajā konkrētajā gadījumā mēs runājam tikai par šo paplašināšanu, TNT paplašināšanu. Visaptvērošo transporta tīklu karšu uh, eh, aktualizēšana Eiropas Savienības 28 dalību valstīm, par to mēs runāsim atsevišķi, un tad mēs runāsim par šo iztrūkstošo uh, savienojumu. Par finansējumu bija jau dažādi jautājumi no vairākiem deputātiem, bet tam ir nepieciešama koordinācija. Un to mēs darām ar šo delģēto aktu. Mēs gribam, lai pieejamie instrumenti um, EPA, WBA ir pieejami uh, visaptveroši un ir svarīgi, lai mēs esam gatavi iet vēl tālāk. Jā, varbūt mēs to darīsim nākamajā posmā, tas ir saistīts ar Mēsmērs kundzes jautājumu. Mēs varētu uh, Eh, iecelt trīs vai četrus koordinātors, paplašinot viņu pilnvaras, lai viņi rūpētos par Rietumu Balkāniem pēckungs par eh, Reinu un Donavu, jo Donava eh, plūst caur Serbijai, Brīhost kungs par Vidusjūras reģionu koridoru, kas jau strādā ar Sloveniju, Horvātiju, un loģiski tad varētu arī strādāt ar Bosniju, Hercegovinu un Serbiju tātad par savienojumu no vidus jūras ostām uz eh, Budapeštu un uh, Groškungs, kurš uh, patreiz rada ar koridoru, kas apiet Rietumu Balkānus, kur satiksmes plūsmas iet no Budapeštas uz Belgradu, tātad šī niša. Un, un, un tālāk Sofija, Turcija un Tesalonika Grieķijā un tālāk. Bet nu, tas ir jādara pakāpeniski, ir nepieciešama jūs piekrišana par šo deleģēto aktu, un tad mēs varam runāt par mandātu paplašināšanu koordinatoriem, tad mēs atgriezīsimies atkal pie jums, kas attiecas uz finansēšanu. Viens veids ir darīt to ar koordinatoriem, otrs ir, tad man nesku, kungs, jūs teicāt, um, ka mums ir viens eh, miljards eh, WBIF, tātad eh, Rietumu Balkānu investīciju fondā, bet mums ir arī no komisijas puses asignēts finansējumu. To dara SITO, kas ir eksperta organizācija Rietumu Balkānos un DG, nē. Un visbeidzot, par Islandu un Norvēģiju. Vandekām kungs un uh, Eh, Sanders Kondz, jūs vaicājāt, vai tas ietekmēs Eiropas Savienības budžetu. Nē, mēs neskaramies klāt Connecting Europe Facility, jo ir svarīgas uh, transporta plūsmas, kas iet uz Nārviku un uz Oslo. Un Sanders Kondz būs mm, drīz uh, konkurss. Uh, novembra sākumā tas tiks izsludināts un tas būs atvērts līdz 2016. gada februāra vidum. Atbildēju arī uz jautājumiem, ko uzdeva dalīkungs, tad mēs investējam arī stabilitātes nodrošināšanā, vai mums ir stratēģija, vai mēs eh, strādājam pie mārketinga. Jā, Šis ir tikai pirmais solis. Mēs eh, strādājam eh, kopā ar citiem ģenerāldirektorātiem. Par austrumu partnerību. Pirmais deleģētais akts, ko piedāvājam 14. gada janvārī, pārcēja visaptverošu tīklu austrumu partnerības valstīm. Tagad mēs runājam ar attiecīgajām valstīm, lai identificētu šos kodolu vai centrālos tīklus Un mēs eh, cerām, ka tas būs gatavs 16. gada pirmajā pusē. Vidusjūras reģionā šie priekšlikumi būs gatavi 16. gada otrajā pusē, jo ministru sanāksme eventuāli varētu notikt oktobrī. Paldies. Jā, vielen dank, Reuters. Paldies Reuters kungam. Vēlreiz par klātbūt mūsu sanāksmēm. Mums būs, protams, jāpieņem lēmums, ko nedarīsim tagad, bet paldies tūkiem nedaudz ilgāk pastrādājām. Paldies par jūsu pacietību, un mēs tiksimies vēlreiz šo pēcpusdienu eh, zālē 4Q2, ne šeit. Pulksten 15. līdz tam.